Allora possiamo prendere posto. Eh, cienījamie kolēģi, esat sveikti atpakaļ pēcpusdienā, sāksim darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai komisāri varētu mūs uzrunāt tādā disciplinētā auditorijā. Un vispirms pateicība komisārai Kvinnai par to, ka viņa šeit ir ieradusies, ka darījusi sevi pieejamu mums šodien. Un tādēļ, ka mēs izskatām tādu specifisku tēmu, kas faktiski ir galvenā tēma eh, šīs dienas sanāksmei tātad uzlabot un koncentrēt ES starptautisko sadarbību pētniecībā un inovācijā stratēģiska pieeja. Uh, apspriežot tēmu, man ir lūgums, lūdzu nenovirzīties no tēmas. Mums ir jāfokusējas uz sadarbību zinātnes un pētniecības un inovācijas jomā un jārunā par strateģisko pieeju. Tas ir pats galvenais. Un došu vārdu komisārs kundzei. Vēlreiz paldies par ierašanos un jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms iepazīstinā ar mūsu paziņojumu par starptautisko sadarbību, vēlo, vēlos apsveikt eh, profesoru Rošu no Francijas un Vaimlandu no ASV, jo viņi ir saņēmuši Nobela uh, prēmiju fizikā, pētot gaismas un matērijas miedarbību, un viņu novatoriskās metodes uh, ir ļaujuši spērt pirmos soļus, veidojot jaunu tipa superātrus dators, kas balstās uz kvantu fiziku un esmu ļoti uh, lepna par to, kā profesors Sarošs 2009. gadā saņēma Eiropas pētniecības padomes apbalvojumu, un jūs zināt, ka mēs apsveicam pašus labākos uh, un tādus zinātniekus, kas atstāja paliekošas pēdas zinātnē. Šodien vēlos pateikties jums par iespēju uh, prezentēt paziņojumu, ko pieņem Eiropas komisija 14. septembrī par eh, stratēģisko pieeju, koncentrējoties uz ēst starptautisko sadarbību pētniecībā un inovācijā. Šis paziņojums liek priekšā jaunu stratēģiju starptautiskai sadarbībai. Zinātnieki vienmēr ir šķērsojuši robežas, lai uh, panākt savu pētījumu rezultātus un ir sadarbojušies ar kolēģiem visā pasaulē, lai būtu uh, jauns sasniegums. Tā tas ir noticis gadsimtiem ilgi un vēl jau vairāk globālās uh, uh, komunikācijas un savstarpējās atkarības laikā. Tas ir tieši tā. Ko esam sasnieguši pēdējā desmitgadē? Ir parādījusies globāla vida zinātniskiem pētījumiem un ļoti bieži pētījumu autors ir autoru kolektīvs no dažādām valstīm. Un eh, šādu eh, globalizāciju mēs vērojam arī privāta sektorā. Eiropa ir līdere zinātniskajā pētniecībā, un lai arī mēs neesam lielākā, eh, mums nav, pie mums nedzīvo visvairāk iedzīvotāju pasaulē, uh, bet eh, mēs eh, pārstāvam 17% eh, jaunāko pētījumu un tā tālāk un tā joprojām. Daudzas valstis, īpaši BRIK valstis, Brazīlija, Indija, Krievija un Ķīna, investē ļoti daudz ino inovācijas programmās. Un tas, protams, ir saistīts ar izaicinājumiem, ar ko jāstops Eiropas Savienībai. Uh, zināt, zināšanas tiek radītas ārpus Eiropas Savienības arī, un tāpēc e, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mūsu zinātnieki e, var tām piekļūt. E, palielinājusies arī konkurence par labākajām zinātnieku smadzenēm pasaulē klimata pārmaiņas, infekcijas slimība izplatība, tīras enerģijas apgāde. Lūk, viss tas prasa, lai zinātnieki visā pasaulē kopā risinātu šīs globālās problēmas. Strādājot sadarbībā ar mūsu partneriem, mēs varam rast atbildes un radīt jaunas iespējas inovācijai un mūsu konkurētspējas palielināšanai. Nav nekāds pārsteigums, kas tad tāds kā sadarbība turpinās. Uh, turpina būt ļoti svarīgs aspekts mūsu inovāciju politikā, un tā ir neatņemama sastāvdaļa programmai Horizon 2020, un tā balstās uz septītās ietver programmas sasniegumiem. Ir daudz labu piemēru, bet es minēšu dažus. FP7 ir finansējusi e, klīnisko pētījumu partnerību, kurā 14 ES dalībvalsts, kā arī Norvēģija un Šveica sadarbojās ar Zemsahāras valstīm, lai panāktu uh, progresu cīņā pret malāriju, tuberkulozi un HIV. Pētnieki no 80 dažādām valstīm ir uh, līdzdarbojušies ļoti uh, veiksmīgos Marijas Kirī vārdā nosauktā pasākuma kompleksā, kur zinātnieki no ārzemēm ir uzaicināti, lai veiktu savus pētījumus Eiropā. Sasaist izmantot uh, eh, zinātnisku pētniecisko iestāžu un, zinā, un akadēmisko iestāžu sadarbību, uh, Eiropa ir palīdzējusi caur dažādiem sev pieejamiem instrumentiem, ieskaitot septīto ietvaru programmu ITRA projekts, kurā piedalās Krievija, Ķīna, Indija, Dienvidkoreja. Mēs centāmies nodemonstrēt uh, eh, kodolsintēzi, kā enerģijas avotu, e, un e, šis arī ir viens no projektiem, e, kas ir savā ziņā unikāls pasaulē. Starptautiskā sadarbība ir laba jau šobrīd, bet ir vēl daudz ko darīt. Jaunajā stratēģijai, jaunajā stratēģijai ir trīs mērķi stiprināt ekscelenci un pievilcību kā pētījumu partnerim. Lai varētu gūt e, lielāko labumu mums ir jābūt pieejai cilvēkiem, zināšanām un līdzekļiem visā pasaulē, bet šī nav satiksme vienā virzienā. Lai sadarbotos efektīvi, ir jāpārliecinās, ka mēs joprojām esam pievilcīgs sadarbības partneris starptautiskajā jomā. E, kā risināt globālās problēmas? E, Mums ir jātiek galā ar globāliem izaicinājumiem, kā es to sacīju iepriekš. Atbalstot eh, ES ārējo politiku, daudzās eh, saistības, ko mēs esam uzņēmušies starptautiskajā jomā, arī tās lielā mērā atbalsta zinātniskie pētījumi un inovācijas. Piemēram, vidusjūras reģionā un mums ir arī citas starptautiskās saistības, piemēram, tūkstošgadas attīstības mērķu sasniegšana. Tātad tā ir mūsu apņemšanās eh, palīdzēt jaunatīstības valstīm attīstīt savas tautsājumniecības. Horizon 2020 eh, sāksies 14. gadā, un eh, tās ietvaros mums būs jāievieš stratē, jā, šī jaunā strateģiskā pieeja. Tā būs atvērta līdzdalībai eh, dalībniekiem no visām valstīm, lai Eiropas konsorcija varētu sadarboties ar partneriem visā pasaulē pētniecības jautājumos, ko tās pašas izvēlēsies. Bez tam būs arī mērķtiecīgas sadarbības darbības, kuru ietvaros mēs varēsim izlemt, kādā jomā sadarboties un kādu partneri izvēlēties. Eh, šīs darbības mēs izvēlēsimies balstoties uz kopējām interesēm, kopēju labumu. Un tās tiks attīstītas dialogu ceļā ar mūsu globālajiem partneriem. Horizon 2020 būs ievērams uzlabojums nodrošināt strateģiskāku pieju šādu mērķētu darbību izvēlei, eh, ko vadīs skaidri kritēriji, kas koherenti, viendabīgi tiks piemēroti visā procesa laikā. Mēs izstrādāsim arī darbības, kas spēs radīt vai panākt tos rezultātus, ko mēs vēlamies. Tiks izveidotas daudz gadu ceļu kartes, kas noteiks katrai partneru valstī un reģionam tēmas, kuros vēlamies sadarboties. Tā lai mūsu zinātnieki varētu sadarboties uh, ar saviem partneriem visā pasaulē, mums ir jārada vienādi spēles noteikumi globālā līmenī. Mēs atbalstam kopēju principu iedibināšanu starptautiskā līmenī tādos jautājumos kā integritāte, savstarpējība, atklāta pieeja, dzimuma līdztiesība Intelektuālā īpašuma aizsardzība būs īpaši svarīgi, pārējot pie Horizon 2020 pildīšanas. Stratēģiskās sasaistes pasākumi ir saistīti ar finansēšanas programmām, ko realizē dalību valstis, eksploatēt īpaši stratēģiskā zinātnes un tehnoloģiju sadarbības fórumu kā uh, vadošo platformu. Dalībvalsts, kas būs iesaistīta, tātad palīdzēs dalībvalstis un komisija. Uh, šis fórums pēdējā laikā ir izstrādājis strateģiskās darba kārtības sadarbībā zinātniskajā pētniecībā un inovācijā tādām valstīm kā Indija, ASV, Ķīna un Brazīlija. Mums ir jāturpina šis iesāktais darbs Eh, mēs meklējam labākas sinerģijas starp starptautiskajām un eh, dalībvalstu programmā, mm, lai veidotu tādas transnacionālas sadarbības programmas. Šīs stratēģijas eh, aizsākšana ir tikai pirmais solis. Būs nepieciešama integrācija visā Horizon 2020 gaitā. Lai mēs uh, nenovirzītos no pareizā ceļa, komisija gatavojas ik divus gadus eh, pētīt rezultātus un ietekmi. Starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga, lai varētu izmantot eh, zinātniskās pētniecības eh, darba augļus, un šī stratēģija ir būtisks solis uz priekšu, lai sasniegtu mūsu mērķus. Grazie al komisārio par šo interviju. Paldies, komisārs kundzē. Tātad pāriesim uzreiz pie jautājumiem Kavaljo kundze. Thank you. Uh... Paldies priekšsēdētāji Sartori. Es vēlētos sveikt uh, mūsu komitejā komisārs kundzi un uh, uzteikt viņu par labo veiksmīgo komunikāciju par eh, šo ziņojumu, kas bija nepieciešams, jo līdz šim mums ir pietrūcis strateģisks pieejas eh, šai jomai. Mūsu eh, pieeja starptautiskās sadarbības jomai līdz šim ir bijusi neviendabīga, ir bijušas dažādas pieejas, un tām ir bijuši savi trūkumi un savi plusi. Tāpat arī septītā uh, pamatprogramma bija uh, sadalīta starp dažādām prioritātēm un apakšprogrammām, un uh, mums tā arī nebija noteikta stratēģiskā virziena, kā labāk risināt startotiskās sadarbības jautājumu Tāpēc eh, man ir prieks par to, ka šobrīd eh, mums ir šāda strateģiskā virzība par to, kā iekļaut eh, strateģisko sadarbību Eiropas līmeņa pētniecībā. Tāpat es vēlos paust savu atbalstu šai pieejai, ka konsorcijiem ir jābūt atvērtiem arī trešo valstu dalībai. Tāpat komisāri jūs nepieminējāt, bet es eh, vēlējos norādīt, ka maksājumiem ir jābūt norādītiem dalības noteikumos, ja runa par trešajām valstīm. Un vai, vai, vai, vai tas tiks norādīts? Tas bija mans pirmais jautājums. Tālāk jārunā par eh, šiem mērtiecīgajiem pasākumiem, jeb target measures. Mums ir aizvien vairāk šādu pasākumu attiecībā uz būtiskākajām iesaistītajām pusēm, piemēram, uz Āfriku un nabadzības apkarošanu, noteikti arī attiecībā uz citām valstīm, piemēram, Brazīliju. Uh, biodegvielas jomā. Tātad eh, šie mērķiecīgie pasākumi noteiktām valstīm. Jūs savā paziņojumā norādījāt, ka jūs veidojat daudzgadīgas ceļu kārtas sadarbības jomā. Mans pēdējais jautājums ir tāds. Mums visiem ir ļoti piesātināts grafiks darbā pie šīm ceļu kartēm uh, programmas uh, Horizon 2020 ietveros. Uh, kad šī programma 14. gada janvārī sāks darbību, mums jau būs ļoti skaidrs priekšstats par vēlamo sadarbību, par ceļu kārtēm, kas būs mūsu priekšā. Kāda, jūsuprāt, ir jūsu plānu savietojamība ar programmu Horizon 2020? Vai šīs ceļu kartes jau darbosies 2014. Eh, gada līdz 2014. gadam, un vai būs iespējams sākt sadarbību ar strateģiskajiem partneriem? Paldies, komisāri! Grāce, par... Paldies, un tālāk vārds Madurēlas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, man ir prieks jūs sveikt šajā komitejā. Un es vēlos norādīt, cik priecīgi mēs esam jūs šeit redzēt. Mans jautājums ir saistīts ar paziņojumu, ar kur jūs nu pat uzstājāties mūsu priekšā, runājot par pamatprogrammu 2020. gadam. Mēs eh, šo jautājumu ļoti detalizēti izskatīsim, un mana grupa jau no paša sākuma ir bijusi pārliecināta, ka ir jāpanāk progress pētniecības un attīstības jomā, un tam ir vajadzīga startautiskā sadarbība. Kā jau jūs norādījāt, tas ir veids, kā tikt galā ar uzdevumiem, kuri jārisina mūsdienu sabiedrībai, jo īpaši, ja mēs runājam par 2020. gadu un klimata pārmaiņām, tie ir globāli jautājumi, un tiem ir vajadzīga attiecīga reakcija lai šo atbildes reakciju uzlabotu, ir vajadzīga labāka pētniecība un inovācijas un koordinēšana. Tāpat arī pētniecības un attīstības eh, sadarbība. Un kā jau jūs eh, nu pats sacījāt, ir vajadzīga programma sadarbībai ar trešajām valstīm, taču komisijas priekšlikuma projektā ir ierosināta programma, kuru mēs rūpīgi izskatījām mūsu grupā, un uh, mēs uh, atbalstām to, ko jūs nu pat izklāstījāt. Taču paraugoties uz komisijas priekšlikumu, es domāju, ka mums vajadzētu iesniegt grozījumu saistībā ar septīto pamatprogrammu, lai precizētu dažus aspektus attiecībā uz īstenošanu. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi atbilstoši instrumenti, lai panāktu labāku atbalstu sadarbībai starptautiskās eh, zinātnes un pētniecības jomā. Un eh, jums ir jābūt informētai par šo mūsu grozījumu. Es vēlētos dzirdēt jūsu domas eh, par manis nu pat teikto. Starptautiskā sadarbība, mūsuprāt, ir jāvirza divās gultnēs Par pirmo jūs jau diezgan detalizēti izteicāties - zinātniskā, tehnoloģiskā sadarbība ar attiecīgiem centriem visā pasaulē, lai mēs tādajādi varētu uzlabot pašu savu izcilību, bet eh, es uzskatu, ka mums vajadzētu panākt progresu arī Sadarbībā ar attīstības valstīm zinātnes un tehnoloģijas jomā mums ir jāanalizē visi inovāciju aspekti, lai mēs varētu novērst eh, neaizsargātību sabiedrībā un veicināt mieru pasaulē. Mūsuprāt, vajadzētu stiprināt starptautisko sadarbību. Es ceru, ka jūs tam piekrītat un uh, Mēs domājam, ka tas varētu palīdzēt stiprināt arī pētniecību un inovācijas, un arī eh, sekmēt tiekšanos pēc izcilības. Taču vajadzētu veidot arī saikni ar labākajiem centriem un pētniekiem trešajās valstīs, pieaicināt viņu talantus, lai padarītu mūs pašus konkurētspējīgākus, piesaistītu investīcijas un veicinātu piekļuvi jauniem tirgiem, kā arī uzlabotu pētniecības infrastruktūru. Mēs domājam, ka tas būtu labs veids, kā stiprināt mūsu zinātnes un inovāciju sistēmu. Jūs sacījāt, ka ir jāveic pasākumi, lai risinātu starptautiskus uzdevumus un radītu pamatu citām politiskajām stratēģijām, piemēram, drošības politikai, kā arī sadarbībai un attīstībai kopumā. Un es vēlētos labprāt uzklausīt jūsu komentārus par manis nu pat teikto. Septītajā pamatprogrammā šie mūsu aspekti nebija tik ļoti uzsvērti, bet mēs vēlētos, lai tie tiktu uzsvērti. Es piekrītu arī, ka vēl jau kundzes paustajām bažām, un es domāju, ka mums vajadzētu arī iestāties par pasākumiem. Paldies, vārds tikau kundzei. Mēs, ka, dāmna prešedinte, vraušos. Paldies. Arī es vēlētos pateikties komisāras kundzei par to, ka viņa šodien ieradās mūsu komitejā. Un es gribētu uzsvērt to, cik svarīga ir pētniecība un inovācijas Eiropas Savienības konkurētspējai. Un šajā kontekstā arī pētniecības un inovāciju svarīgumu Eiropas Savienības rūpniecībai. Lai veidotu konkurētspējīgu rūpniecību, ir vajadzīgi resursi, pirmkārt jau dabas resursi, un otrkārt arī šo resursu efektīva izmantošana. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu starptautiskā sadarbība un Eiropas Savienība varētu uzlabot savu pētniecību un inovācijas koncentrējoties uz dabas resursiem un to efektīvu izmantošanu, un jo īpaši uz Eiropas rūpniecības modernizēšanu, lai mēs varētu saglabāt konkurētspēju starptautiskā līmenī. Es arī uzskatu, ka Eiropas Savienības stratēģija pētniecības jomā starptautiskā kontekstā pieprasa lielākas investīcijas pētniecībā, jo īpaši kosmosa izpētē. Ir būtiski, lai notiktu starptautiska sadarbība, jo Galileo ir ļoti svarīgs projekts. Tāpat arī būtu svarīgi novērot Zemi no kosmosa un pievērsties citām būtiskām kosmosa izpētes jomām starptautiskā līmenī. Tālāk runājot par kodolu enerģētikas jomu. Šī ir joma, kam ir vajadzīga pastiprināta starptautiska sadarbība. Un visbeidzot, komisārs kundze, manuprāt, ir svarīgi darīt vairāk, ieguldīt vairāk, tajā, lai uh, Eiropas Savienības teritorijā uh, tiktu veidotas labākas zinātniskās publikācijas. Un tas savukārt veicinās un motivēs jauno pētnieku iesaistīšanos. Paldies eh, jums vēlreiz, un es ceru, ka jūsu stratēģijā lielāks uzsvars tiks likts uz kosmosa pētniecību, kodola enerģētiku un Eiropas Savienības rūpniecību, jo tikai tā mēs varam būt konkurētspējīgi. Nesaņemot investīcijas, mums nebūs konkurētspējīgas rūpniecības. Paldies, Tikau kundze! Thank you very much, Madam President, and thank you to the... Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze par to, ka ieradāties. Es domāju, komisārs kundze, jūs jau zināt, ka šī komiteja jūs pilnībā atbalsta attiecībā uz uh, pētniecības un attīstības mm, lomas palielināšanu Eiropas Savienībā un pasaulē, kā arī uh, Eiropas Savienības līderis loma pasaules pētniecībā, ir trīs punkti, kas man šķita svarīgi. Pirmkārt, līdzekļi. Cik daudz līdzekļu mēs varam saņemt un uh, kā mēs varam būt droši par to, ka arī turpmāk budžetā šim jomām tiks piešķirts maksimālais budžets. Otrakārt, jūs pati īsumā norādījāt uz intelektuālo īpašumu tiesību jautājumu un uh, ideju autoru aizsardzību. Uh, jo īpaši gadījumos, kad uh, notiek sadarbība pētniecībā, mēs jau pagātnē pieredzējām, ka tādas tehnoloģijas kā iPad un iPhone tika izstrādātas Eiropas Savienībā, bet uh, tiek eksportētas un izmantotas uh, eh, ASV. Tā nav gluži jūsu pilnvaru joma, bet jūsu kolēģi komisāri uh, ir, eh, ir nodarbināti ar intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzības jomu. Kādi būtu šie pasākumi? Treškārt, eh, jārunā par birokrātisko slogu, ar so, ko saskaras eh, pētnieki no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru rīcībā nav līdzekļu, lai iekļūtu lielos konsorcijos, varbūt var likt arī uzsvaru uz viņiem. Arī viņi var darboties uh, starptautiskā līmenī. Un visu beidzot, runājot par piekļuvu cilvēku resursiem, par to, ka ir iespējams uh, pulcēt uh, dažādu jomu zinātniekus un koordinēt viņa darbu. Mēs bieži vien runājot par cilvēku resursiem, aizmirstam, ka te ir runa par speciālistiem viņu pašu jomās. Uh, viņi pārzina savas jomas, bet uh, saiknes starp viņiem nav pietiekamas. Un runājot par līdzekļiem, ja mēs viņus pulcējam grupās, tad uh, tādā veidā ir iespējams piesaistīt vairāk līdzekļu no privātās jomas. Un visu beidzot. Jūs stāstījāt par daudzgadu globālajiem ceļu kartēm. Vai būs iespējams kaut kā pārbaudīt, ka šīs kartes pēc divu gadu periodu ir sasniegušas rezultātus, kas no tām tika gaidīti? Paldies, eh, tālāk vārds Tomsena kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāri, paldies, ka ieradāties šodien. Un es vēlētos eh, uzteikt eh, jūsu izvēlēto strateģisko pieeju starptautiskai sadarbībai. Tas nav nejauši, ka mēs runājam par to šobrīd, eh, kad pasaule ir globalizējusies un arī citas valstis sāk sadarboties. Dublinā ir Eiropas, Dublinā notika zinātnes konference, un tur Dienvidu Āfrikas pārstāvji runāja par to, kā veido sadarbību ar Brazīliju un Indiju, mēģinot panākt to, ka zinātnieki var brīvi ceļot starp šīm valstīm, un uh, viņi strādā pie koncepcijas uh, zinātne bez robežām. Un šajā gadījumā tas nozīmē, ka brīvi var pārvietoties gan studenti, gan zinātnieki. Es vēlētos uh, jautāt, vai Eiropas Savienības sadarbībā ar trešajām valstīm, kas tāds ir iespējams, jūs sacījāt, ka viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir risināt globālus uzdevumus un piesaistīt labākos talantus. Un es uh, eh, varu iedomāties, ka Eiropas Savienībā ir potenciāls konfliktiem, jo dažas valstis ir vairāk protekcionismu pārņemtas nekā citas. Un eh, tāpat eh, man interesē finansējuma jautājums, kuram būtu jāfinansē sadarbība ar trešajām valstīm. Tāpat runājot par studentu apmaiņu ar trešajām valstīm, kā varētu organizēt un finansēt šo procesu. Paldies! Paldies! Merci. Vārds kušī kungam. T, ka... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties eh, komisārai par viņas prezentāciju. Es arī vēlētos izmantot šo iespēju, lai apsveiktu Sēržu de Rošu par Nobela um, balvu, ko viņš šodien saņēma. Galu galā viņš ir arī Eiropas Savienības pilsonis. Ja mēs paskatāmies uz pamatu programmu un galvenajiem apvārsnes 2020 mērķiem, tad eh, esam nedaudz vīlušies. Kā mans kaimiņš jau norādīja, lielākā daļa pētniecības sadarbības ir saistīta ar dažādām iniciatīvām pie augstu tehnoloģiju projektiem. Es vēlētos runāt par uh, izēju materiālu meklēšanu pasaulē. Mums vajadzētu veicināt sadarbību ar Dienvidu puslodes valstīm. Iespējams, ka šīs jomas nebūs uh, Dienvidu puslodes valstu prioritātes. Komisārs kundze, jūs pieminējāt uh, kodolenerģiju. Es nezinu, vai kodolenerģijai pieder nākotne. Tieši tāpēc neuzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu finansēt un atbalstīt šāda veida attīstību. Es vēlētos uzdot jautājumu komisārei. Vai mums eh, galu galā nevajadzētu skatīties uz eh, tādu mētiecīgu zemo tehnoloģiju sadarbību ar vairākām valstīm? Es šeit domāju par dažādiem rīkiem, ko var izmantot uh, to cilvēku dzīvēs, kuriem nav piekļuves elektrībai. Pētniekiem, pētniecībā vajag eh, simtiem miljonu cilvēku. Piemēram, varētu domāt par tādām veļas mašīnām, kam nav nepieciešama elektrība. Tāpat arī vajadzētu domāt par eh, lauksaimniecības attīstīšanu. Šeit nav runa par augstām tehnoloģijām, bet eh, šīs jomas ir ārkārtīgi būtiskas, piemēram, Dienvidamerikai. Noslēgumā, komisāras kundze, vai tiešām mums eh, nevajadzētu vairāk padomāt par eh, tādu pētniecību, kas atbildētu uz to cilvēku vajadzībām, kas dzīvo dienvīda puslodes valstīs? Nākamais runātājs. Lielas paldies! Es vēlētos apsveikt komisāri un es vēlētos teikt, ka jau ilgu laiku mums ir bijusi nepieciešamība veidot šādu pētniecības programmu. Eiropas Savienībā bieži vien cieši no dažādiem trūkumiem, un vislielākais trūkums ir tas, ka šādas pētniecības aktivitātes ir ļoti fragmentāras. Tāpēc ir arī ļoti grūti izveidot koordinētu pētniecības politiku. Ir tādas jomas, kur mēs nedarbojamies, vai arī kur mēs darbojamies ļoti neefektīvi. Ir vairāki jautājumi, kuros ir vajadzīgs progress, kur noteikti vajadzētu turpināt strādāt, un te es īpaši vēlētos pieminēt vienotā patenta sistēmu. Es ceru, ka mums izdosies kaut ko paveikt, apvienojot šo potenciālu, kas, diemžēl, ir fragmentārs. Tas pastāv, bet tas ir tāds kā sadalīts. Atcerīsimies, ka mums drīz būs vairāk dalībvalstu un, diemžēl, intelektuālais kapitāls, kas mums pieder, netiek izmantots visā tā potenciālā. Mums ir jānodrošina sinerģija, tas noteikti būtu noderīgi, jo tas ļautu mums kļūt konkurētspējīgākiem. Tas ļautu mums konkurēt ar lielākajām un labākajām universitātēm ārvalstīs. Šādus centienus esam novērojuši jau Eiropas Tehnoloģija institūta izveidē. Vēlētos uzdot komisārai jautājumu, vai nav ieplānoti līdzīgi projekti vai institūti, kas ļautu mums šādā veidā attīstīties arī nākotnē. Atcerēsimies par šo situāciju, atcerēsimies, ka uh, notiek smadzeņu noplūde no centrālās un austrumēropas valstīm. Mums vajadzētu darīt kaut ko, lai novērstu šo smadzeņu noplūdi, lai varētu iesaistīt pētniekus darbā. Pats esmu bijis pētnieks vesels 35 gadus, un tieši tāpēc es zinu, par ko es runāju. Mums ir vajadzīgi tādi pētnieki, kas varētu konkurēt ar vadošajām valstīm un institūtiem pasaulē. Es patiešām apsveicu jūsu centienus, un es ceru, ka uh, mums izdosies efektīvi darboties šajā jomā un cīnīties pret fragmentāciju. Mēs runājam par izcilību, bet es domāju, ka bez izcilības mums ir vajadzīgas arī plaša mēroga atbalsta iniciatīvas. Mēs varēsim šos institūtus novest tikai līdz zināmam izcilības līmenim. Mums ir vajadzīgi saprātīgi, pragmatiski kompromisi. Labprāt uzklausītu jūsu viedokli. Liels paldies! Tagad eh, Hercogs kundzei vārds. Lielas paldies, eh, komisārs Kundze. Es domāju, ka jūs esat mūsu galvenā strateģiskā partnere tuvāko mēnešu laikā, ja mēs vēlamies eh, izmantot pētniecības eh, finansējumu maksimālā apmērā. Es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs. Esmu referente par daudzgadu finanšu schēmu tieši šajos jautājumos, tāpēc man ir šāds jautājums. Kā mēs varētu palielināt finanšu resursus un kā mēs varētu pārliecināt padomi. Galu galā mēs šeit runājam par valstīm, kuras es ļoti labi pazīstu un kuras cīnās tikai un vienīgi par kohēzijas fondiem. Kā mēs varētu mainīt šo valstu viedokli? Mums nav vajadzīgas tikai Eiropas uh, savienošanas instrumenti, mm, augsto tehnoloģiju uh, Uh, jautājumiem. Mums ir jādomā par citām lietām, kas ir svarīgas uh, pārējai Eiropai. Vai jūs atstāsiet šos izcilības centrus tikai kohēzijas politikas ziņā, vai jū, jūs esat ieplānojusi strādāt pie šiem jautājumiem? Es zinu, ka liela daļa valstu padomē ir pārliecinātas, ka galvenais ir uh, apturēt smadziņu noplūdi no savām valstīm. Es zinu, ka šis jautājums arī ir saistīts ar jūsu portfeli. Mēs pat tiešām vēlamies uh, izglābt ITR, GMS un COSME. Un pirmkārtām mēs vēlamies um, pasargāt apvārsni 2020. Taču mēs nevēlamies arī samazināt finansējumu piektajā sadaļā, kur ir runa par administrāciju. Uh, Ja mēs vēlamies realizēt šos projektus, tad mums ir vajadzīgi administratori. Mēs nevēlamies, lai nauda tiktu apgriezta šajā sadaļā. Kā mēs varētu nodrošināt to, lai uh, šie jautājumi tiktu atrisināti? Tie taču visi ir Eiropas interesēs. Tagad tikā kundzei vārds, uh, jūs vēlējāties papildināt uh, es teikto. Jā, paldies priekšēdētāji. Izņemot augsto tehnoloģiju pētniecību kodola enerģijā, es vēlētos uzsvērt, ka mums ir jānodrošina sadarbība starptautiskā līmenī kodola drošības uzlabošanā. Mūsu plāni, diemžēl, ir vairākas desmitgades veci. Mums ir milzīgs kodola atkrituma apjoms. Tieši tāpēc uzskatu, ka mums ir jāsadarbojas drošības jomā. Paldies! Pēdējais runātājs lūdzu Hodīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Visvairāk mēs, protams, uztraucamies par izaugsmi. Jūs pieminējāt pētniecību un novatoriskumu, kas ļauj attīstīties. Jūs izteicāties par starptautisko sadarbību, bet Kas notiks ar pētniecību, kas būtu noderīga uzņēmumiem un cilvēkiem? Kas nokļu, notiks ar piekļuvi? Vai mums izdosies saglabāt rezultātus, kas ir iegūti ar pētījumiem, kas finansēti no valsts resursiem, vai šie rezultāti nāks par labu mūsu uzņēmumiem? Lielas paldies! Komisārs Kunzims vārds. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies arī visiem kolēģiem. Uz šķiet, ka viens no kolēģiem minēja, ka esmu šeit ieradusies kopā ar savu strateģisko partneri. Jā, nu no dienu priekšā mums stāv grūtas cīņas par budžetu, un uh, uzreiz pateikšu, ka priekšēdētāja man minēja, ka mēs nedrīkstam novirzīties no startautiskās dimensijas. Uh, Jā, uzreiz pateikšu, ka tas, ko mēs eh, esam dzirdējuši no Koreper, diemžēl nedod mums eh, daudz eh, iespēju priecāties. Patiešām pastāv draudi, ka tās valstis, kurām vajadzētu būt mūsu līderēm, jo tās pašas ļoti daudz investē pētniecībā un zināšanās, tad kad tas not, kad nonāk līdz lielajiem uh, cīniņiem par finansējumu, tad nu dien upurjērs varētu izrādīties tieši pētniecība un zināšanas. Mums visiem vajadzētu būt ļoti modriem, vajadzētu skatīties uz visām iesaistītajām pusēm, vai nu tie būtu pētnieki, vai lieli institūti, vai mazi uzņēmumi. Mums vajadzētu patiešām iesaistīt visus no visām dalībvalstīm, lai skaidrotu, ka tā ir nākotnes politika. Tā dos konkurētspēju mūsu ekonomikai, tā ļaus mūsu ekonomikai augt, attīstīties un tādējādi nodrošināt darba vietas. Tas ir tas, ko es gribēju minēt, un es zinu, ka jūs visi mani atbalstāt šajā cīņā. Pirmām kārtām, attiecībā uz mētiecīgajām sadarbības uh, darbībām. Tādas noteikti būs, jo mēs kā politikas veidotāji uzreiz nolēmsim par jomu un par sadarbības partneri. Piemēram, enerģijas jomā uh, Mēs noteikti konsultēsimies ar uh, Eiropas komisijas enerģētikas ģenerāldirektorātu, lai noteiktu, kuras nozares enerģētikas jomā ir pelnījušas pastiprinātu starptautisku sadarbību. Tāpat arī mums vajadzēs identificēt valstis, kas eh, tiks iesaistītas šajos procesos. Uh, Mēs nedrīkstētu strādāt vieni paši katrā no šīm politikas jomām. Vajadzētu nodrošināt, lai mēs sadarbojamies ar to ģenerālu direktorātu, kurš ir kompetents attiecīgajā nozarē. Tas noteikti ir bū, būs svarīgi. Vēlētos uzsvērt, ka, uzsvērt, ka septītā pamatprogramma un apvārsnes 2020 ir tāds atklāts, atvērtas programmas. Uh, Es akceptēju to, ka mums vajadzētu vairāk uzsvērt, ka visi elementi un arī iniciatīvas, kas ir iekļautas 7. pamatprogrammā un apvārsnī 2020, ir atvērtas gan valsts sektoram, gan privātajam sektoram, gan arī pētniecības un izglītības nozarēm no visas pasaules. Ir svarīgi to uzsvērt, kaut arī lielākā daļa no mums kas šeit atrodas, noteikti to zina. Mēs tāpat arī aicinām iesaistīties partnerus no eh, starptautiskā līmeņa. Tāpat arī mums ir eh, iespēja sadarboties ar tām valstīm, kurām ir zinātnes un tehnoloģiju nolīgumi ar Eiropas Savienību. Tā septītajā pamatprogrammā uh, Tās valstis, ko Pasaules banka ir klasificējusi kā zem ienākumu valstis vai vidēju ienākumu valstis eh, pēc IKN, uzreiz eh, ir tiesīgas piedalīties. Tāpat arī eh, ir tādas valstis, kuru uzņēmumi var piedalīties šādā programmā. Šie saraksti tiks pārskatīti attiecībā uz apvārsne 2020 Uh, balstoties uz kopējo IKP, tiks izslēgtas tās valstis, kuru IKP ir virs noteikta sliekšņa. Tas nozīmē, ka vairākas valstis, tā skaitā BRIK valstis, uh, Brazīlija, Krievija, Ķīna un Indija, um, būs uh, sasniegušas šo kritisko slieksni. Tā, tas pats attieksies arī uz rūpnieciskajām valstīm finansējums eh, dalībniekiem no šīm valstīm būs iespējams izņēmu gadījumos. Ceļu kartes, protams, tiks izvērtētas, tas tiks darīts ik pēc diviem gadiem, un to darīs neatkarīgi eksperti. Es jums piekrītu, kad jūs sakāt, ka uzstādot mērķus šajās ceļu kartēs, mums vajadzētu uz tiem paskatīties un vajadzētu eh, konstatēt, ka tas, ko mēs solījām sasniegt, ir arī ticis sasniegts. Septītajā pamatprogrammā automātiskais finansējums tiek ierobežots tām valstīm, kuras nav augstu ienākumu valstis, kā jūs minējat, te tiek izmantota Pasaules bankas klasifikācija. Uzņēmumi no augstu ienākumu valstīm tiek finansēti ārkārtas apstākļos, piemēram, ja ir savstarpēja vienošanās, piemēram, ar veselības dienestu Lielbritānijā, tāpat arī uh, Mums vajadzētu domāt par to, kas eh, notiks ar eh, politiku, kas ir izveidota apārstim 2020, proti automātiskais finansējums tiek ierobežots, ja IKP ir pārāk augsts, pat ja valsts nav klasificēta kā augstu ienākumu valsts. Ilgspējīgas lauksaimniecības atbalsts. Es dzirdēju, ka viens no deputātiem minēja, ka apvārsnī 2020 nav pieminēta lauksēmniecība. Um... Man būs jāpaskatās, ko nozīmē šis termins, ko jūs pieminējāt, permiculture. Bet, ja runa par lauksēmniecību, tad atklāti sakot, ir daudz siešākas uh, saiknes starp uh, Uh, mūsu ģenerāla direktorātu un lauksaimniecības ģenerāla direktorātu. Ilgspējīga lauksaimniecība īstenībā ir viena no sešām galvenajām prioritātēm apvārsnī 2020. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo šī nozara arvien attīstās, šajā nozarē mēs varam sadarboties ar starptautiskiem partneriem, šī sadarbība var būt ļoti cieša, lai uh, izstrādātu tālākas partnerības. Infrastruktūras projekti parasti ir ļoti lieli, un tiem ir vajadzīga sadarbība vairākās, eh, starp vairākām valstīm. Jūs pieminējāt ITER projektu. Pieļauju, ka cits piemērs varētu būt CERN. Kā jau jūs zināt, vēl ar vien ir gatava ceļa kārta attiecībā uz infrastruktūras iespējamiem projektiem Eiropas Savienībā. Uh, un tur mums noteikti ir vajadzīga uh, tālāka stratēģija. Šī stratēģija tiks balstīta uz mūsu pieredzi, mums noteikti ir jādomā par to atbalstu, ko mēs varam saņemt no pārējām valstīm. Pētniecības infrastruktūras augsta līmeņa ekspertu grupā vēl arvien darbojas. Uh, tiek eh, gatavots ietvers starptautiskai sadarbībai mm, pie globāliem infrastruktūras projektiem. Daudz cilvēku izteicās par eh, to, ka ir jāiesaista rūpniecība un ir jānodrošina, lai mazi pētniecības institūti, mazi un vidēji uzņēmumi un individuāli pētnieki varētu mm, piekļūt šai programmai un lai šī piekļuve būtu mazāk birokrātiska. Kraulīs, ko Kraulīkungs noteikti zina, kāds bija galvenais izaicinājums, lai veidotu šo apvārsni 2020. Mums vajadzēja pēc iespējas vairāk visu vienkāršot. Es patiešām augstu novērtēju šīs komitejas paveikto darbu, uzsverot, ka galvenajam mēķim apvārsnī 2020 ir jābūt radikālai vienkāršošanai. Šī vienkāršošana ietver to, ka neskatoties uz to, cik maz ir, maz ir šī nodaļa, cik maza ir šī administrācija, visiem ir jābūt vienotiem noteikumiem. Šiem noteikumiem ir jābūt vienādi piemērotiem, tāpat arī ir jānodrošina viens pieturas aģentūra, tā lai varētu tikt galā ar administratīvo slogu. Uh, pieņemot jauno finanšu regulu, noteikti arī mainīsies noteikumi, tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai noteikumi ņemtu vērā mazo un vidēju uzņēmumu vajadzības. Vēlējos pieminēt arī intelektuālo īpašumu. Šis temats um, Eiropas pētniekiem un Eiropas uzņēmumiem ir ārkārtīgi būtisks. Komisija to ļoti labi apzinās. Esmu daudz sadarbojusies ar komisāru Barņē, izstrādājot jauno režīmu intelektuālā īpašuma tiesībām. Uh, Jūs jau esat eh, pamanījuši vairākas darbības, ko komisija ir veikusi, un noteikti arī zināt, kādi būs turpmākie soļi. Bet šis temats mums patiešām ir ļoti tūs sirdī. Mēs eh, centīsimies nodrošināt, eh, lai sistēma aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, ja runa par to īpašumu, kas tiek ražots, veidots Eiropā. Protams, esam pieredzējuši, ka Eiropā veiktie pētījumi komerciāli tiek izmantoti citās valstīs. Jūs šeit pieminējāt vairākus labus piemērus. Tieši tāpēc arī tiek veidota šī savienība, šī kopiena, tā lai mēs varētu izmantot visus elementus, kas eh, ļaus mums nodrošināt to, ka Eiropā ģenerētais īpašums komerciāli tiek izmantots tieši Eiropā. Jūs pieminējāt vienoto patentu, ātrāku standartizāciju, uh, Um, sākuma kapitāla fondu izveidē, to, lai tie varētu tikt izmantoti visā Eiropas Savienībā, valsts iepirkums, SFR instrumenta izve, izmantošana. Visi šie elementi ļaus mums nodrošināt, lai tas, ko mēs izmantojam, lai tas, ko mēs ģenerējam Eiropā, arī varētu tikt izmantots Eiropā un no tā varētu gūt komerciālu labumu. Priekšsēdētāji, esmu centusies eh, atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Vēlreiz vēlētos pateikties par to, ka ļāvāt man piedalīties šajās debatēs. Uzskatu, ka uh, šīs debatas ir ļoti svarīgas. Pētniecība neapstājas pie robežām. Mums sadarbība agrāk jau ir bijusi ļoti laba. apārsis 2020 ir tikpat atvērta kā visas iepriekšējās eh, pamatprogrammas pētniecībai. Un es ceru, ka jūs turpināsiet aizstāvēt apvārsni 2020 arī budžeta cīņās. Paldies! Un grācie, komisāri da pār. Eh, paldies, komisārs kundze. Bijis kolēģi vārdā. Ītri komitejā un ceram jūs drīz atkal redzēt mūsu vidū. Bīni. Labi, kolēģi. Pāriem pie otrā punkta pēcpusdienas darba kārtībā. mēs runāsim par pašreizējām problēmām un iespējām saistībā ar atjaunīgo enerģiju Eiropas iekšējā, atjaunīgo enerģiju Eiropas iekšējā enerģijas tirgū. Es vēlētos dot vārdu eh, referentam Herbertam Roilam. Labdien, kolēģi! Eh, šodien ir eh, mana pirmā izteikšanās par šo tēmu, kas neapšaubām ir ļoti būtiska eh, turpmākajai energoapgādai. Un uh, Jāteic, ka, manuprāt, šai diskusijai pamatā esošais komisijas paziņojums ir labs e, pašreizējās situācijas apraksts attiecībā uz atjaunīgajiem energoresursiem Eiropā. Un tajā runa par daudziem aspektiem un punktiem. Šobrīd mēs nesākam runāt par šo tēmu no nulles. Un mums nav jāveido gari dokumenti par to, cik svarīga atjaunīgā enerģija ir. Uh, Eiropas eh, energo nodrošinājumam. Un es šodien ar interesi klausījos mm, tajā, ko kolēģi runāja, un man šis ziņojums vēl būs jāraksta, tāpēc es labprāt ņemt vērā arī kolēģu domas. Atjaunīgie energoresursi, to loma eh, aizvien pieaug, un tā pieaug daudz straujāk, nekā mēs to gaidījām. Piemēram, eh, Eiropā ir eh, gandrīz desmitkārt pieaugusi. Un tas ir dritte cēl davon viens. Konkrētu e, atjaunīgo energoresursu izmantošanas uh, intensitāte un uh, Tātad, jo īpaši runa ir par saules paneļa enerģiju, kuras pielietošana ir desmitkārtīgi pieaugusi. Un ir daudz jautājumu, kas mums ir jāņem vērā un sev jāuzdod. Ir jāņem vērā, ka mūsu politikai aizvien svarīgāk ir energoapgādes drošība un ilgtspēja. Tāpēc es eh, sākšu ar svarīgāko un pēc tam koncentrēšos uz pāris jautājumiem. Manuprāt, centrālais punkts nav tur, kur mēs sākām savu darbu, bet tas ir pārvirzījies uz izmaksu jautājumu attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem. Šobrīd ir runa par ļoti lielām naudas summām, piemēram, par uh, subsīdijām. Dažās uh, dalību valstīs uh, situācija ir tāda, ka patērētāji vairs eh, neveic savus līdzmaksājumus šajā jomā, jo izmaksas ir pieaugušas un patērētāji saka, ka viņi to vairs nevar atļauties. Eh, tāpat ir eh, jārunā par svārstīgumu jautājumu un arī par rezervēm, par to, cik daudz šādas enerģijas mums ir vajadzīgs. Un vai šī enerģija ir pastāvīgi pieejama? Ja mēs runājam par manu valsti, mēs esam izdevuši par 12 miljardiem vairāk uh, ir pieaugušas energocenas, un uh, līdz ar to ir jāuzdod jautājumi, kā rīkoties šajā situācijā. Jā, jāsaka, visi šie izdevumi nav tikai izdevumi, ir arī jaunas darba vietas, kas tiek veidotas un nes ieņēmumus. Bet uh, manā valstī diezgan daudzi saules enerģijas aspekti vairs uh, nenes pēļņu tikai Vācijā, piemēram, daudzas detaļas tiek izgatavotas Ķīnā. Uh, Un jāteic, ka mēs nedrīkstam šādi turpināt, mums ir jāraugās, kā mēs varam rīkoties gudrāk un ko mēs varam darīt šajā situācijā. Mums ir vajadzīga arī citādāka infrastruktūra nekā līdz šim, jo uh, šī uh, infrastruktūra ir svārstīga, tā nav pastāvīga. 80% visu šo pudeles kakliņu situāciju eh, Vācijā rodas saistībā ar atjaunīgiem energoresursiem, un ir skaidrs, ka ir vajadzīga jauna infrastruktūra, ir vajadzīga jauna tīkli, ir vajadzīga enerģijas eh, uzkrāšanas tehnoloģija, un tas maksā naudu. Tālāk eh, mēs paralēli runājam arī par emisiju tirzniecības sistēmu, par to, ka emisijas ir pārāk lētas, un ja mēs rūpīgāk paraugāmies uz situāciju, tad eh, te nav tik daudz runa par ekonomisko krīzi, bet gan par to, ka mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam atjaunīgajiem energoresursiem, un ja tie ieņem eh, parasto energoresursu vietu, tad jāsaprot, ka galvenokārt tiek tagad izmantotas eh, bez emisiju tehnoloģijas un eh, tās kļūst lētākas. Un arī šādas sakarības ir jāredz. Un vai patiešām mēs ilgtermiņā varam atļauties tik daudzus paralēlus mērķus energopolitikā, vai nebūtu prātīgāk koncentrēties uz noteiktiem mērķiem? Un jā, protams, ir izskatās skaisti, ja sabiedrība tiek iepazīstināta aizvien jauniem un aizvien jauniem mērķiem, bet šāda mērķa bagātība var kļūt traucējoša. Visu beidzot, par subsīdiju jautājumu. Tās nav ilgtspējīgas, tās ir ārkārtīgi dārgas. Un subsīdijas atjaunīgajos energoresursos palielina nevienlīdzību Eiropas energo tirgu. Jāsaka, ka šis tirgus izskatās kā lupata deķis, kas sastāv no atšķirīgiem subsīdiju modeļiem. Un uh, situācija atšķiras investējot saules paneļos Ziemeļvācijā un Grieķijā, un uh, tiek izšķietas ļoti daudz naudas. Laikā, kad uh, līdzekļus vajadzētu izlietot viedi, ir jājautā, vai šāda situācija ir prātīga. Uh, Un, un ne, nav zināms, eh, kāpēc šīs investīcijas nav tik nevienlīdzīgas, nav tik vienlīdzīgas, varbūt tāpēc, ka Grieķijā saule spīd ar lielāku atdevi. Un mums ir jārunā arī par to, vai mums ir vajadzīgs spēcīgāks Eiropas līmeņa ietvers, vai mēs ilgtermiņā varam atļauties uh, šādu atjaunīgo energotirgu kā tagad, kad katra dalība valsts dara, ko tā vēlas, vai arī mums tomēr vajadzētu mēģināt Eiropas atjaunīgo enerģētiku padarīt eiropeiskāku, un tas nebūs jāizdara diennakts laikā. Es zinu, kāds milzīgs politiskais spiediens valda dalību valstīs, taču mazliet realisma varētu mums palīdzēt mazāk saskaldītības, lielāka efektivitāte, izdevīgākas cenas, eh, pastāvīgums. Es tagad nevēlos nākt klajā ar kārtējo paziņojumu, kāda te tiek daudz rakstīta un kuras mēs visi zinām. Varbūt mums vajadzētu drīzāk koncentrēties uz eh, punktu, kurā mums būs konflikts ar padomi. Un uh, ar kuru palīdzību mēs varam panākt to, ka uz šo jautājumu mēs raugāmies citādāk nekā pirms diviem, trim gadiem, kad mēs sākām pie tā strādāt. Paldies par uzmanību, un eh, es ar nepacietību gaidīšu jūsu pienesumu, lai mēs nonāktu pie eh, saprātīga kopīga rezultāta. Paldies! Paldies, eh, kolēģi Roil, par šo debati! Un mums nav pārāk daudz laika, bet lūdzu, kolēģi, laiks jūsu komentāriem. Paldies priekšsēdētāji, paldies Roila kungs. Es vēlētos runāt par dažiem aspektiem, kas eh, man ir būtiski svarīgi, un Roila kungs arī jau izteicās par dažiem no tiem. Vispirms jāteic, ka arī, manuprāt, šobrīd Mēs, mums par energopolitiku ir diezgan eh, atšķirīgi sadrumstalot priekšstatu, un mums vajadzētu domāt par to, uz ko mēs eh, koncentrēsimies un kam mēs pakārtosim savus pasākumus. Arī emisiju tirzniecības sistēmas eh, diskusija novirzās no galvenā uh, ceļa. Uh, Eiropas 2020. gada ceļu kartē ir runa par atjaunīgiem energoresursiem, par uh, energoefektivitāti. Manuprāt, eh, šiem diviem akcentiem ir vajadzīga konsekventa politika termiņā līdz 2050. gadam. Jāmazina atkarība no fosilajiem resursiem. Un tāpēc es uzskatu, ka mums uh, tieši šiem aspektiem ir vairāk jākoncentrējas. Runājot par atjaunīgiem energoresursiem, es arī vēlos uzsvērt dažus aspektus. Līdz 2020. gadam esam apņēmušies uh, izmantot 20% enerģijas no atjaunīgajiem resursiem, un to mēs varam sasniegt, uh, taču, lai arī dalību valstu uh, kvotas ir atšķirīgas. Bet, manuprāt, mums būtu jāspēr soli tālāk. Labi, lai tā notiek, lai ir 20. gada mērķi un ceļu karte līdz 2020. gadam, bet uh, būs vajadzīgi arī starposmu pasākumi, lai būtu skaidrs, kur mēs vēlamies uh, doties un kādi politiskie pasākumi ir vajadzīgi. Tātad tas būtu mans pirmais punkts. Kā tad izskatās šis mūsu kopējais plāns uh, kopumā? Tālāk, um, runājot par. Uh, veicināšanu. Jā, pieprasījums ir eh, pēc enerģijas, kas tiek eh, ražota saskaņā ar eh, tirgus cenām, taču jāsaprot, ka mēs nedrīkstam nonākt pie lupatu deķa. Dažādas sistēmas ir nesušas atšķirīgus rezultātus. Un uh, ir bijuši dažādi modeļi, tostarp arī kvotu modelis, un tie visi ir nesuši atšķirīgus rezultātus. Arī uh, krīze ir uh, radījusi savu ietekmi, sakropļojusi konkurenci, mainījusi cenas. Un līdz ar to mums jānonāk pie tā, ka uh, ir vajadzīga spēcīgāka Eiropeizācija, lai izvairītos no šī lupatu deķa efekta, un mums ir jāraugās, vai tiek optimāli izmantot Eiropas resursus, piemēram, valstīs, kur eh, ir vērojams stiprs vēža, bieži vien šī enerģija netiek izmantota, tāpat arī jācīnās ar konkurences kropļojumiem. Un treškārt, Es eh, vēlos runāt par attīstības jautājumu. Un te būtu jāpadomā par to, kā tad mēs apiesimies ar šīm eh, atjaunīgajiem energoresursiem un kā mēs panāksim investīciju drošību. Nu, piemēram, runājot par situāciju Grieķijā daudz te spēlējas ar domu par to, ka Grieķijai vajadzētu pamest eirozonu, un šādā situācijā nav runas par investīciju drošību. Tātad treškārt ir eh, nepieciešams pacelt eh, energopolitiku kopienas līmenī, lai nodrošinātu stabilus eh, nosacījumus atjaunīgajiem energoresursiem. Tālāk runājot par infrastruktūru politiku, Es domāju, ka viedtīklu jautājums ved pie tā, ka mums nav vajadzīgi milzīgi tīkli, bet gan mazas, eh, decentralizētas, eh, atjaunīgo resursu vienības. Mēs vēlamies saglabāt darba vietas atjaunīgo energoresursu jomā Eiropā, un tāpēc mums ir jāstiprina inovācijas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi! Al, prego, vol, prego. Paldies, kolēģi! Paldies, Roilkungs! Paldies par eh, ziņojumu izklāstu. Jā, jo, protams, ir eh, savi izaicinājumi, ir risinājumi. Un tiešām jautājumi, ko jūs izgaismojāt, ir tie, kas eh, būtu jāpaskat šajās diskusijās. Ir svarīgi, lai mēs paturētu prātā uh, vispārējo kontekstu, kādēļ mums vispār ir vajadzīga atjaunīga energoresursi, jo mums ir jāsamazina CO2 izmeši, un zinātniskie pierādījumi liecina, ka tas šobrīd ir varbūt pat svarīgāk, tā kā mums agrāk šķita. Un, diemžēl, ETS nedarbojas eh, kā pietiekošs stimulātors, lai to panāktu. Kas notiek realitātē? atjaunīgās enerģijas faktiski iznes šo te CO2 samazinājumu smagumu. Un dala, dalībvalstis eh, virzās uz to, lai palielinātu atjaunīgo enerģiju izmantošanu līdz 20. gadam un vēl tālāk. Bet kas to visu kavē, mm, kas kavē CO2 izmešu samazinājumu, netiek būvēts jaunas uh, ATS, īpaši pēc Fukušīmas, eh, varētu, protams, attīstīt eh, oglekļu uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, bet tas attīstās lēnām. Līdz ar to faktiski mēs paļaujamies galvenokārt uz atjaunīgo enerģiju izmantošanu, lai panāktu šo dekar dekarbonizāciju, ko mēs cenšamies panākt. Un tieši tādēļ iespējams ir eh, vienkārši loģiski pieņemt to un virzīties uz 2030. gada mērķiem. Īpaši šajā krīzes laikā tieši stabilitāte un uzticamība ir svarīgi. Un svarīgi, lai zinātniekiem būtu šī pārliecība, jo atjaunīgajām enerģijām, protams, ir savu lomu spēlējama, lai izceltu Eiropu no recesijas. Ir milzīgs daudzums darba vietu, ko jau rada šīs uh, enerģijas, piemēram, vēja enerģijas jomā, un es saprotu, ka, protams, ne jau viss uh, tiešām tiek ražots Eiropā, varbūt viena daļa, uh, teiksim, saules bateriju tiek importēts no Ķīnas un tā tālāk, bet tas viss tomēr dod pamatu plašākai uh, rūpniecības attīstībai un darba vietu veidošanai. Tā kā tas stimulēs mūsu pašu uh, industriju attīstīties un konkurēt. Runājot par izmaksām. Ir svarīgi. Mm, šeit būt skaidrībā par to, kādēļ ceļas enerģijas rēķinu cenas apvienotās karalistes eh, enerģetikas ministrs, kas kādreiz ir bijis eh, mūsu parlamenta deputāts, ir veids analīzi. Divas trešdaļas, piemēram, elektrības cēnu kāpuma uh, nāk caur fosilo degvielu importa cenu pieaugumu, un tikai vien trešo daļu pieaugumu sastāv investīcijas atjaunīgajās enerģijās. Tas ir svarīgi, jo tas ir, faktiski ir saistīts arī ar energoapgādes drošības jautājumiem un e, energo neatkarību, cik liela tā ir mums kā Eiropiešiem. E, jo ja mēs varam izmantot savas atjaunīgās e, enerģijas, nevis importēt tās no sarežģītiem sadarbības partneriem trešajās valstīs, mēs esam daudz neatkarīgāk enerģijas jomā. Apgādes drošība tajā, cik ilgi mūsu spuldzes e, degs. Ir ļoti daudz procesu, kas mums palīdz to darīt Pat tad, ja mēs izmantojam daudz atjaunīgo enerģiju, mums ir vienotais tirgus, mēs varam tirgoties, mums ir, mēs varam nodrošināt starp saslēgumus, starp dalību valstīm. Un vēl vairāk, ja mums ir labi starp savienojumi un uzglabāšanas, mēs varam veidot uzglabāšanas iespējas atsevišķās dalībvalstīs. Tālāk par cēnu jautājumu. Jāsaka, ka atjaunīgās enerģijas ir jauna tehnoloģija un cenas krītas. Piemēram, saules enerģija e, un vēja enerģija būs konkurētspējīgas jau ar fosilo um, izēvielu radīto enerģiju jau e, līdz 20. gadā. Un faktiski vajag ražot atjaunīgo enerģiju Uh, tur, kur tas dod vislabākos rezultātus. Un vēju vajag ražot tur, kur vējš ir, un, un, un saules enerģija tur, kur tā ir visvairāk sastopama. Mums ir jābūt prātīgiem. Šī ir ļoti jauna industrija. Grāci, la prego, kolega Turmes, prego. Turmes kungs nākamais lūdzu. Vielen dank. Um... Herr Reul sagt. Paldies. Roila kungs saka, ka atjaunīgās enerģijas kļūst arvien dārgākas, ka vēsturiski nāksies veidot tādus eh, tikai vienreiz izmantojamus infrastruktūras objektus, un eh, īstenībā nevajadzētu vairs uzstādīt nekādus jaunus mērķus. Īstenībā harmonizācija ir kļuvis tāds, ka uh, galvenais modelis Eiropai. Vai jūs vēlaties kvotas Eiropai? Raila kungs eh, saka, ka viņš neko tam līdzīgi nesot minējis. Nu, es vienkārši teicu, ko jūs man stāstījāt, eh, saka Turmes kungs, par izmaksām. Piekrastes vēja stācijas. Tie ir apmēram 5-6 eiro centi labākajās vietās, un šīs izmaksas nākotnē samazināsies. Saules enerģija. Šīs debatas Vācijā ir ļoti karstas. Jā, protams, 2010. un 2011. gadā Vācijā ļoti daudz kas notika. Bija dzirdamas daudz kritiskas balses, tika runāts par to, ka saules enerģijas kļūst arvien vairāk. Mēs vēlamies samazināt izmaksas. Mana politiskā grupa, protams, varētu šeit uzņemties vainu uz sevi, bet arī um, kristika un demokrātu ministri īstenībā turpat klāt vien bija. 2010. un 2011. gadā izteiktās prasības saules enerģijai noteikti ir jāsamazina. Mēs redzam, ka uh, par 15 eiro centiem var saražot 1 kWh ar saules enerģiju. Uh, Tagad šī cena var pieaugt līdz 17, 18 centiem. Lielo, lielās stacijās e, saules enerģiju var iegūt par 9 līdz 10 centiem. Tas ir īstenībā fenomenāli, tas ir vislielākais izmaksu samazinājums, kas mums bija vajadzīgs. Un tagad e, mēs varam veidot tādu inteliģentu e, šo paneļu politiku, Mēs varam tos savietot ar izmaksām. Mēs varam skatīties uz uh, jaunām uh, instalācijām, kas atrodas uh, līdzīgās vietās. Protams, nevajadzētu šeit salīdzināt uh, saules paneļus ar vecām ogļu elektrostacijām vai arī ar vecām kodolenerģijas stacijām. Nu jā, protams, tādas vecas kodolenergostacijas ražo par 3-3,5 centiem Taču jaunai uh, atomelektrostacijai ir vajadzīgi līdz de, no 9 līdz 12 eiro centiem. Tas nozīmē, ka šeit parādās pilnīgi citi riski. Uh, vecas energostacijas it kā ražo lētāk, bet šie riski ir nesalīdzināmi. Ogļu elektrostacijas noteikti vairs nav derīgas klimata apsvērumu dēļ, uh, Tieši tāpēc nebūtu pareizi teikt, ka atjaunīgās enerģijas maksā tikpat daudz kā vecās enerģijas. Jā, paskatīsimies arī, e, kādā stāvoklī pašlaik ir rūpniecība. Mums ir atkārtoti jāinvestē šajā jomā. Paskatīsimies, kā izskatās 70. gadu uh, kartes Francijā un Vācijā. Vācieši un francūži tolēk uh, e, virzies priekšu savu atomu politiku. Ir jāatcerās, ka vēsturiskā ziņā e, elektrostacijas ir saistāmas tieši ar infrastruktūras attīstīšanu. Un tagad e, šīs infrastruktūras izmaksas ir jāskata vēsturiskā kontekstā. Mums ir jāatcerās par to, ko mēs darījām 70. un 80. gados, kad tika veiktas milzīgas investīcijas atomstacijās un uh, e, ogļu elektrostacijās. Uh, Tagad par mērķiem. Iedomāsimies, ka pašlaik mēs saskaramies ar milzīgu problēmu enerģijas tirgu, tāpēc, ka neviens vairs neveic nekādas investīcijas. Bet šie trīs mērķi, tie klimata mērķi, enerģijas mērķi, ilgspējīguma mērķi, uh, Protams, arī bankām ir vajadzīga cauradzamība, ir viss skaidri jāsaprot, kā viss strādā. Un tad ir uh, atrodama šī pretruna. Nevar teikt, ka mēs harmonizējam dažādas veicināšanas sistēmas un mums nav nekādu mērķu. Kas tad ir kvotu modelis Eiropai? Šādā kvotu modelī ir mērķis 2030. gadām, un bez tam tiek veidota sistēma ar kvotām, lai šo mērķi izpildītu. Tas nozīmē, ka nav nekādas loģikas. Vai nu mums ir mērķis atjaunīgajai enerģijai, un tad mums ir arī pamats uh, diskutēt par dažādām veicināšanas sistēmām, vai arī mēs uh, šīs diskusijas varam vienkārši aizmirst. Pēdējais par rūpniecības politiku. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts, Bens Lange arī to pieminēja. Tas nav labi, ka šodien, mūsdienās mēs eh, cīnāmies ar Ķīnu, un Ķīna mums nepiedāvā pašu izdevīgāko cenu. Ir jāatcerās, ka Ķīnai ir iespējas eh, ražot šos saules paneļus par daudz eh, izdevīgākiem nosacījumiem. Ir jāatcerās, ka šis kapitāls ir daudz lētāks Un mums vajadzētu domāt, kā mēs varam konkurēt ar Ķīnu. Kāpēc Ķīnā tiek ražots daudz lētāk? Vislabākās vāciešu vai šveiciešu um, iekārtas īstenībā atrodas Ķīnā. Šis pēdējās uh, vislabākās iekārtas atrodas Ķīnā, un tieši tāpēc arī Ķīnā ražot ir lētāk. Tas nozīmē, ka šis uh, kapitāls ir daudz izdevīgāks Ķīnai. Mums ir jādomā par to, kā veidot varu. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai tuvā, lai, lai modernākās atjaunīgo enerģiju instalācijas atrastos tieši Eiropā, lai tās tiktu uzbūvētas Eiropā. Un tad arī mēs uzvarēsim šajā cīņā, kurš ir visražot spējīgākais un kurš var ražot vislētāk. Paldies uh, Vidalam Kvadrasamārts! Sí, gracias, presidenta. Nos recordaba el ponente. Paldies, priekšsēdētāji. Referents mums atgādināja, ka pēdējo desmitgažu laikā esam pieredzējuši milzīgu izaugsmi atjaunīgajos enerģijas avotos Eiropā. Mēs noteikti zinām faktorus, kas ietekmēja izaugsmi. Mēs Tagad arī saskaramies ar enerģijas apgādes problēmām, ar klimata pārmaiņām un visticamāk fosilā izvēvielu drīz vien nepietiks. Ņemot vērā visus šos iemeslus, esam darījuši visu, kas ir mūsu spējās, lai nodrošinātu uh, atjaunīgo enerģiju īpatsvaru uh, enerģijas mikslī līdz 2030. gadām. Mums ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir iestājušās par atjaunīgo enerģijas avotu tālāku attīstīšanu. Mēs piekrītam, ka pašlaik atrodamies pārējais posmā starp diviem modeļiem. Uh, mēs virzāmies uz tādu modeli, kas būs mazāk atkarīgs no fosilajiem enerģijas avotiem, bet tomēr eh, zināmā mērā būs no tiem atkarīgs. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga 2050. gada ceļu kārte. Taču mums vēl ir eh, jāstājas pretī vairākiem izaicinājumiem. Atjaunīgai enerģijai ir jābūt konkurētspējīgai tai ir jābūt atkarīgai no ļoti dažādiem avotiem, tai ir jābūt integrētai tirgū, tai ir jābūt spējīgai būt pastāvīgai. Tas nozīmē, ka subsīdijas tad varētu samazināt. Naudas tērēšana atjaunīgiem enerģijas avotiem ir atkarīga, protams, no valsts budžeta. Tā tas ir daudzās valstīs, tie skaitā manējā. Mēs runājam šeit par apmēram 25 miljardiem eiro. Komisija ir pieminējusi šķēršļus pilnīgai atjaunīgo enerģijas avotu integrācijai. Mums ir jālikvidē subsīdijas fosilajai degvīlai, ja tādas vēl kaut kur pastāv. Mums ir jādomā arī par citiem pasākumiem. Ir jānodrošina līdzsvars starp vēlmi veicināt atjaunīgos enerģijas avotus un valsts finansējuma iztrūkumu. Tāpat arī ir jādomā, kā valsts finansējums tiek izmantots atjaunīgo enerģijas avotu tālāk attīstīšanai. Ļoti būtiski ir atrisināt izaicinājums, ar kādiem saskaras atjaunīgi enerģijas avoti, jo īpaši domājot par tīklu modernizēšanu Mums ir jārisina daudz grūtību. Komisija ir pieminējusi vairākus soļus savā paziņojumā. Plāns stiprināt iekšēja enerģijas tirgu, sadarbība vidusjūras reģionā, pārobežu sadarbība, sadarbība ar valstīm, kur ir daudz atjaunīgo enerģijas avotu vai arī kur to ir maz, visas šīs aktivitātes mēs varam atbalstīt. Mēs, protams, vēlamies turpināt atbalstīt atjaunīgos enerģijas avotus, bet mums, protams, ir arī jāsaprot, ka ir jāatrisina daudz problēmu. Dziękuję bardzo. E, przysłuchując się wypowiedzi, wielu wypowiedzi kolegów. Paldies. Es uzklausīju savus kolēģus ar ļoti lielu interesi. Man Ir absolūti neakceptējami, ka tiek eh, subsidēts tikai viens enerģijas veids. Es saprotu, ka mums ir īpašs finansējums pētniecībai un novatoriskumam, um, dažādiem labiem tehnoloģiskiem risinājumiem, taču mēs nedrīkstētu teikt, ka tikai atjaunīgā enerģija var saņemt īpašas subsīdijas, ka šai enerģijai ir jāveido īpašas budžeta pozīcijas, kamēr citi resursi, kas mums ir pieejami, iespējams pat tādi, kas eh, vēl nav atrasti, netiek veicināti, tāpēc, ka tie nav atjaunīgi enerģijas avoti. Mēs sakām, ka mūsdienu, mūsdienās eh, patērētājiem enerģijas cena ir pārāk augsta. Šī pētniecība ir jāvirza visos virzienos, vai nu šeit ir runa par konvencionāliem vai par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Uh, Nevar teikt tā, ka viss ir jāatsakās no fosīlajiem enerģijas avotiem un ka šeit vairs nav iespējami jauninājumi. Arī šeit inovācijas ir iespējamas un arī tās būtu atbalstāmas. Varbūt eh, mums būtu iespēja iegūt slānekļa gāzi. Mums vajadzētu paskatīties uz tehnoloģijām šajā jomā. Iespējams, ka tas ir iespējams, varbūt pastāv dažādas uh, tehnoloģiskas iespējas arī attiecībā uz konvencionālo gāzi. Kāpēc mēs vēlamies eh, subsidēt tikai atjaunīgo enerģiju? Dāmas un kungi, dažas valstis neatrodas tik eh, labā situācijā, lai tās varētu izmantot uh, saules enerģiju visu gadu. Mums varbūt arī nav vīne, vēja enerģijas. Ko tad mēs darīsim? Nie mamy takich w tej chwili konwektorów, które by mogły skierować z różnych pašlaik nav iespējams uh, sadalīt e, enerģiju, nosūtīt enerģiju visā Eiropas Savienības teritorijā. Nav iespējams arī uzglabāt enerģiju. Mēs šeit runājam par tādu kā glābiņu visai Eiropai. Mums vajadzētu paskatīties uz reālajiem apstākļiem. Pilsoņi pavisam drīz jautās, ko mēs darām. Nu, atbrauciet pie mums, paskatieties, kā mēs dzīvojam. Paldies. Pīperkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mani patiešām iespaidoja tas, ko teica Turmes kungs. Viņš runāja par Ķīnas banku spekulācijām. Es nezinu, vai šeit ir tāds kā aicinājums atgriezties pie komunistiskās plānveida ekonomikas, vai jūs par to runājāt, tad, kad jūs aicinājāt uh, uh pievērsties lētākam kapitālam. Uh, Jā, vienmēr pastāv šādi zaļie e, politiķi, kas nacionālā līmenī cenšas e, vērsties pret eiropeiskiem risinājumiem. Mums ir varbūt jādomā par tādu kā plānveida tirgus ekonomiku enerģētikas jomā, bet nu es nezinu, kā jūs tiksiet galā ar politiķiem savā reģionā. Uh, Es eh, nāku no eh, reģiona Vācijā, kas ir saņēmis ļoti daudz uh, atjaunīgiem enerģijas avotiem. Vācijā esmu no Mīnsteres apgabala. Mēs neatradamies īpaši izd izdevīgā geogrāfiskā situācijā, bet ja jūs atbrauksiet uz Mīnsteri, tad jūs redzēsiet milzīgi daudz dažādu saules paneļu. Šīs mājas tiek būvētas, lai vienkārši būtu jumti, uh, kur izvietot saules paneļus. Uh, Minsterē jūs redzēsiet arī ārkārtīgi daudz biomasas audzēšanas. 70% no lauksaimniecības ražošanas ir kukurūza. Pārtikas produkts ražot ir pārāk dārgi, neviens to vairs nedara. 4% no Minsteres teritorijas ir paredzēta vēja enerģijas ražošanai. Manuprāt, šeit ir parādījušies pilnīgi nepareizi stimuli no valsts puses, līdz ar to tas rada ārkārtīgi daudz izmaksu tādos reģionos kā manējais um, it kā var uh, ražot lētu enerģiju. Nē, šī enerģija ir pārāk dārga, to īsnībā nevar pārdot, neviens iekšā Eiropas tirgū to nepērk. Nu, mums vajadzētu būt konsekventiem. Tiek pieminētas arī atomelektrostacijas zālē. Labprāt tās būvētu, saka runātājs, bet diemžēl tagad vairs tas nav iespējams jo Vācijā atomenerģija ir aizliegta. Mums ir jādomā par to, ko darīt. Mums ir jābalstās uz konvencionāliem enerģijas avotiem, lai mums būtu enerģijas drošība. Konvencionāliem enerģijas avotiem noteikti ir jāiet līdzi šīm struktūrālajām pārmaiņām. Mums ir jādomā arī par Eiropas tirgus ekonomiku, tā noteikti ir nepieciešama. Vidāls kvadras saka, mums nav vajadzīgas lielas Eiropas programmas. Es domāju, ka mums tirgum vajadzētu dot izdevību pašam organizēties. Ja būtu iespējams eh, šos saules paneļus importēt no dienvidu Eiropas valstīm, ja Vācijas politika to pieļautu, ja biomasu varētu eh, ražot Austrum Eiropā, ja politiķi to pieļautu, ja mums būtu politisks regulējums, ja būtu iespējams arī vēja enerģiju nodot tālāk eh, elektrotīkliem, tad noteikti šī politika veicinātu lētākas enerģijas ražošanu. Mums vajadzētu domāt par to, ka tirgus eh, ekonomikai ir jākļūst par grūdienu uh, enerģijai. Tam, tam nevajadzētu būt šķērslim. Dosim tirgumu iespēju izpausties. Paldies! Mecāras kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Pīperkungs tik tikko. Patiešām mums vajadzētu mazliet attālināties no eiforijas, kas ir saistīta ar atjaunīgo enerģiju. Visi ļoti labi apzinās, ka atjaunīgā enerģija ir ļoti svarīga enerģijas mikslī, neviens to nenoliedz. Neviens arī nesaka, ka to vajadzētu samazināt, bet tas nebūtu nav vienīgais risinājums. Negrimsim ilūzijās. Mums ir jāuzklausa kolēģi izklāstītie argumenti. Kolēģi ir izteikušies eh, gan par atjaunīgās enerģijas priekšrocībām, gan arī par trūkumiem. Mums ir jādomā par eh, konkurenci un par piekļuvi enerģijai. Mums ir jābūt eh, pārliecinātiem par mūsu tehniskajām iespējām atrisināt problēmas. Ņemot vērā šo informāciju, mums ir jādomā par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Šeit parādās pavisam cit, cita aina. Vairākās valstīs tiek atbalstīti daudzveidīgi enerģijas avoti. Pols kundze runāja par megavat stundām, kas tiek eh, ražotas eh, vēja enerģijā kas it kā ļauj mums radīt arī darba vietas. Tas varbūt uh, ir labs arguments, bet vecajās elektrostacijās šo darba vietu ir vēl vairāk. Protams, tie ir arī negatīvi piemēri, tas uh, iespējams ir arī liels budžeta palielinājums. Ja runa par klimata pārmaiņām, tad divi enerģijas eh, avoti mums varētu palīdzēt. Tā ir saules enerģija, fotovoltu paneļi un eh, vēja enerģija. Ja mēs runājam par eh, oglekļa enerģiju, par to oglekli, ko rada ražojot enerģiju, tad uh, oglekas ir radies jau gadsimtiem ilgi, un īstenībā tas nav nemaz kaitējis klimatam. Mums ir jārunā par investīcijām enerģijā. Mums ir daudz iespēju izmantot atjaunīgos enerģijas avotus, bet mums nevajadzētu būt ekstrēmiem. Mums ir vajadzīgs līdzsvarots uh, enerģijas mikslis. Es patiešām uzticos uh, Herbertam Roilam, domāju, ka šis ziņojums ir drošās rokās. Es to atbalstīšu un esmu pārliecināts, ka galu galā šis ziņojums būs līdzsvarots. Es vēlētos mazliet vēl komentēt to, ko viņš runāja par uh, Vāciju, viņš runāja par vēja enerģiju. Paskatīsimies uz eh, Čehijas republiku un tās kaimiņu valstīm. Mums ir jādomā par viedajiem tīkliem. Mums ir jādomā arī par elektrības stabiem un vadiem. Ir vairāk tīklu veidi. Atcerēsimies, ka arī attiecībā uz subsīdijām ļoti uh, ir ļoti mainīga situācija dažādās valstīs. Mums vajadzētu vērsties pret eh, šo nevienlīdzību. Paskatīsimies uz Zviedriju, tie ir 70%. Slovākijā savukārt eh, subsīdiju līmenis ir ļoti zems. Mums noteikti vajadzētu vērsties pret eh, atšķirībām subsīdijās. Kušai kungam vārds, jā, man arī ir pāris komentāru kolēģi. Es esmu cieši pārliecināts par to, ka līdz 50. gadam, nu līdz 100. gadam, nu bet varbūt jau līdz 50. gadam, enerģijas avoti Eiropā un visā pasaulē visi būs atjaunīgie Protams, ka būs saglabājusies kaut kāda kodola enerģētika un kaut kādas fosilās degvielas tiks izmantotas, bet maz, tas būs mazākumā. Tad, kad mēs runājam par atjaunīgajām enerģijām, mēs izskatām jautājumus Eiropas līmenī, bet, protams, ka ir jāraugās uz katru atsevišķu reģionu un jāskatās, uh, kāds varētu būt atjaunīgās enerģijas avots katrā attiecīgā reģionā. Kaut kur tā var būt paisuma enerģija, kaut kur tā var būt solārā enerģija, kaut kur vēja enerģija, kaut kur biomasa. Ir kaut kādi pieci vai seši atjaunīgo enerģiju veidi, arī ģeotermālā enerģiju, tur, kur tā ir pieejama. Tātad ir tiešām jāaplūko katra reģiona specifiskās iezīmes, un uh, no tā vadoties arī ir jātīsta atjaunīgās enerģijas attiecīgajā reģionā. Runājot par infrastruktūru, es nedomāju, ka mums vajag veidot kaut kādus maģistrālos tīklus atjaunīgajām enerģijām Eiropā. Es domāju, ka elektrības pārvadi, protams, var reorganizēt, bet tas ir jādara reģionālā līmenī, nu ne jau Eiropas līmenī, tas būtu pārāk dārgi un arī diezgan bezjēdzīgi. Un visbeidzot, ne, es negribētu stiept garumā šīs diskusijas, jo tur mēs kungs jau daudz svarīgu lietu minēja. Runāt par subsīdijām, aplūkojot pēdējos 50 gadus un kapitālu, kas investēts atomenerģiķētikā. tikā Mm, jāsaka, ka rezultāti nav sevišķi iepriecinoši. Un es ceru redzēt, ka atjaunīgajās enerģijās netiks investēts mazāk, un te rezultāti būs daudz labāk. Krautmankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Turmes kungs. Vācijā. Vācijā situācija ir fenomenāla ar Taču mēs varam priecāties eh, arī par to, ka mm, ir, mm, ir eh, arī priekšlikumi šajā jomā, arī eh, privātās maisaimniecības var izmantot atjaunīgos energoresursus, un tas ir ļoti ietekmēs situāciju Eiropā. Un uh, līdz ar to ir jautājums par to, kā mēs varam ietekmēt, veidot šo procesu. Mums ir jāraugās uz iespējām uh, uzglabāt šo enerģiju uh, gadījumiem, kad vēja nav, kad saule nespīd. Un tāpat arī jāraugās, kā stiprināt rūpniecisko ražošanu. Un mēs nevēlamies nekādas jaunas subsīdijas Kāpēc eh, šī enerģētika Ķīnā ir tik izdevīga? Tāpēc, ka tā tiek subsidēta un arī tāpēc, ka te darbojas ļoti. Tāpēc, ka Eiropā darbojas mazi uzņēmumi šajā jomā, un eh, jau tika norādīts, ka Vācijā ir vajadzīgas subsīdijas un ir vajadzīgi lieli, spēcīgi uzņēmumi, kas var darboties uh, šajā jomā. Un tāpēc es arī atbalstu Roila kungu. Mums ir vajadzīga tāda energopolitika un eh, noteikti nu, energopolitika un eh, dažādo piedāvājumu sasaiste. Un uh, Tieši tādā veidā mēs arī panāksim pieņemamas cenas atjaunīgajiem energoresursiem. Jāteic, ka 60% uh, energocenas Vācijā veido administratīvie izdevumi. Un situācijā, kad patērētājs nevar apmaksāt šīs energo izmaksas eh, ir eh, jāecina tālāk kā rūpniecība. Un eh, jāteic, ka liela daļa uh, saules enerģijas uh, tiek uh, iegūta tur, kur uh, saule spīda spēcīgāk. Ir jāveic zināmas korekcijas. Es atbalstu lielās energotrases, taču ir vajadzīgas arī investīcijas un eh, tieši tāpēc arī Vācijas vides ministrs ir ierosinājis 5% peļņas investēt šajās eh, strauss maģistrālēs. Paldies! Bene, abbiamo terminato il dibattito. Paldies. Tālāk komisijas pārstāvim vārds. Paldies un sveicināti, un, protams, ka komisija nepacietīgi gaida jūsu ziņojumu. Jūs jau esat skāruši virkni ļoti būtisku punktu. Uh, Eh, kom, eh, komisijas paziņojumā. Mēs sākām paziņojumu ar atgādinājumu, kādēļ mēs runājam par eh, atjaunīgu enerģiju, tātad, lai izvairītos no svārstīgajām cenām fosīlo degvielu tirgu, lai samazinātu emisijas un lai stimulētu izaugsmi. Tas ir arvien svārīgāks, tas ir elements, kur svārīgums arvien pieauga. Jaunais komisijas paziņojums eh, runā arī par izmaksu jautājumu, jūs arī to eh, minējāt. Un eh, tika atzīmēts, ka daudz kas var tikt darīts, lai pārvaldītu šīs izmaksas, lai ierobežot nevajadzīgu izaugsmi. Un tādēļ nepieciešams attīstīt atjaunīgās enerģijas pēc iespējas izmaksu efektīvāk un līdz ar to ir jānodrošina konverģents starp dažādiem pasākumiem, ko realizē dalībvalsts, nevienmēr harmonizācijas dēļ, jo ir jāsaglabā stabils investīciju klimats. Taču ir iespēja mācīties vienam no otra un dalīties paraugu praksē, ieviešot mehānismus, kas vairāk integrē uh, atjaunīgās tehnoloģijas, atjaunīgo enerģiju tehnoloģijas iekšējā tirgū. Šos pasākumus dalībvalsts jau veic, jau notiek attīstība. Un šī politika, jaunā politika nes savus augļus, bet uh, Arī atbalsta schēma efektivitāte ir svarīga attīstot atjaunīgo enerģiju izmantošanu Eiropā. Jauna direktīvā arī ir izveidojusi mehānismus uh, un instrumentus, kas ļauj izmantot uh, atjaunīgās enerģijas, lai arī kur tās neatrastos Eiropā un eh, komisija eh, gatavojas izdot eh, vadlīnijas par šo te sadarbības mehānismu izmantošanu, lai radītu tādu izmaksu efektīvu atjaunīgo enerģiju tirgu. Mums ir infrastruktūras pakoti, kas pašlaik tiek izstrādāta un ir ļoti svarīgi to pieņemt saulēcīgi, bet ir jāstās arī uz sādēles tīkliem un biedtīkliem, arī tiem ir spēlējama savu loma, lai veicināt atjaunīgo enerģiju izmantošanu elektrības ražošanas nozarē. Tas ir svarīgi nākotnes politikas attīstībai. Ar visām šīm iniciatīvām, vai arī mēs runājam par integrāciju, infrastruktūru attīstību, iekšējā tirgus attīstību, ir jābūt pārliecinātiem, ka izmaiņas, kuras mēs izdarām, nodrošina uh, tra, uh, virzību uz priekšu un nekavē to. Uh, taču mēs cenšamies adaptēties klīmata pārmaiņu radītajām sekām, naftas cenu svārstībām pasaules tirgos, bet galvenais ir censties nebremzēt attīstību. Un iemesli, kurus jūs minējāt, un priekšlikumi, ko jūs minējāt, ir tādi ar skatu nākotnē. Un ir svarīgi, lai mēs turpinātu transformēt enerģētiku tā, lai tā nāktu par labu mūsu ekonomikas attīstībai, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus un lai tas būtu izmaksas efektīvi. Grazie, ora la parola al collega Roil per... Paldies. Uh Roila kungs, jūs eh, varbūt varētu teikt tādus eh, apkopojušus noslēgumu vārdus. Eh, paldies, priekšādētāji. Noslēgumā šodien izteikšos pavisam īsi. Es vēlētos pirmām kārtām lūgt, ka par šīm lietām, kas mums ir strīdīgas, vajadzētu vēlreiz skaidri vienoties. Pirmām kārtām, cik liela nozīme ir citiem enerģijas avotiem. Nu, to varbūt izslēgsim ārpus ie, iekavām. Uh, Nu, atcerēsimies, mieks, ka uh, mums ir jādomā par pašreizējo situāciju. Mums vajadzētu koncentrēties uz to, ka situācija ir pašlaik tāda, kāda tā ir, un mums ir jādomā par to, ka atjaunīgiem enerģijas avotiem ir vajadzīga nākotne, liela vai maza, nu tas ir vienalga. Mums ir jādomā, ar kādiem instrumentiem mēs nodrošināsim vislielāko efektivitāti, vismazākās izmaksas un uh, elektrības drošību. Pārējo visu mēs varbūt varētu mazliet aizmirst, un uh, pēc tam mēs arī par to atcerēsimies, bet es tagad uh, koncentrēšos uz šiem manis pieminētajiem jautājumiem. Nu, nevar vienā paziņojumā iekļaut uh, visus iespējamos enerģijas avotus visā pasaulē. Mums ir jādomā par to, ka nākotnē mums būs vajadzīga atbildība Eiropā par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu kopā ar padomi uh, apsēsties pie galda un padomāt, vai mēs to dabūsim vai nedabūsim gatavu. Nu, cerams, ka tomēr mums izdosies. Grācer, kolega Roļ. Paldies, Roļ kungs. Es vienkārši gribēju jūs informēt par to, ka mēs gatavojam semināru 18. novembrī par šo tēmu un ziņojuma projekts tiks apspriests 28. un 29. novembrī. Nākošais darba kārtības punkts ir komisijas pārstāvju uzstāšanās attiecībā uz īstenošanas aktiem par uh, trešo viesabunēšanas regulu. Komis komisijas pārstāvim vārds. Terabas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Es tiešām vēlējos sniegt jums eh, jaunāko informāciju par to, cik tālu mēs esam par, ar īstenošanas aktu par atsevišķu viesabunēšanas pakalpojumu pārdošanu. Kā jūs atceraties, eh, viesabunēšanas regula, kas tika pieņemta Jūnijā ieviesa uh, tā saucamo separate sale uh, viesabunēšanas pakalpojumiem. Un būtībā uh, regula uzliek divus pienākumus pašmāju ražotājiem, lai viesabunēšanas klienti varētu piekļūt uh, regulētiem viesabunēšanas uh, pakalpojumiem kā pakotnei arī no jebkura ārējā pakalpojuma sniedzēja. Un otrkārt, viesabunēšanas pakalpojumu sniedzēji nedrīkst kavēt eh, saviem klientiem datu pārraides viesabunēšanas pakalpojumus eh, tīklā, kuru viņi apmeklē. Un piektajā pantā ir prasīts, lai komisija uh, pieņemtu īstenošanas aktus par tehniskiem nosacījumiem, kā realizēt atsevišķo pārdošanu separate sales un kas ir jāsniedz viesabunēšanas pircējiem klientiem. Un ir piedāvāti dažādi tehniski risinājumi lai to nodrošinātu, un visi šie varianti ir labi zinām tiem, kas bija iesaistīti procesā, kad mēs apspriedām iesabinēšanas regulu, mēs runājām par risinājumiem. Dual IMSI un Single IMSI un LBO, tātad tehniskie nosaukumi šiem uh, pakalpojumiem. Uh, Tātad piektais pants nosaka to, ka ir jābūt klientam draudzīgiem šiem pakalpojumiem, jābūt izmaksu efektīviem, virkne kritēriju, tātad, eh, kuriem jāatbilst šiem tehniskiem kritērijiem. Un mūsu secinājums bija tāds, ka nav viena tehniska risinājuma, kas faktiski atbilst pilnīgi visiem kritērijiem. Un līdz ar to Mēs nācām klajā ar, ar, ar risinājumu, kas tos apvieno, un tas jau ir saistīts ar ceturto pantu, kas apvieno risinājumus, kas ļauj viesabunēšanas klientiem piekļūt pašmāja tirgu eh, visiem pakalpojumiem, kā arī uh, tirgu, te, eh, piekļūt pakalpojumiem tajā tirgu, kurā viņi viesojas. Faktiski tas ir tāds pārpārdošanas risinājums, kas ir visatbilstošākais ritina, risinājums mm, pašmāju eh, atsaistītajam eh, pakalpojumu sniegšanas veidam. Tātad par, tā ir iespēja izvēlēties alternatīvu eh, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā šos pakalpojumus kā pakotni. Un tālāk tehniskie risinājumi, kas ļauj viesabinēšanas klientiem piekļūt eh, datu viesabinēšanas eh, pakalpojumiem. Šeit eh, mēs vēlamies izmantot tā saucamo LBO, Local Breakout risinājumu. Tas ir single IMSI un bāzes LBO apvienojums. Un uh, mums, protams, vajadzēja konsultēties ar Eiropas uh, regulātoriem, uh, tad, kad nācām klajā ar savu um, mm, īstenošanas aktu projektu. Un uh, Viņu uh, secinājums bija, ka šo abu metožu apvienojums tiešām ir labākais tehniskais risinājums šajā laika brīdī. Bet Berek arī norādīja, ka nepārtraukt attīstās tehnoloģijas un arī tīrgi, un uh, tādēļ notikuma attīstība būtu nepārtraukti jāuzrauga un arī jāpārbauda, ja tas ir nepieciešams, ja Eh, ilgtermiņā parādās varbūt kādi labāki risinājumi par šo. Un līdz ar to īstenošanas aktā mēs piedāvājam eh, pārskatīt eh, viesabunēšanas regulu 2016. gadā un jāskatās, vai varbūt arī tehniskie risinājumi būs tad jāpārskata ņemot vērā tehnoloģiju un tirgu attīstību kas šeit ir pats svarīgākais. Ar īstenošanas regulu mums ir jādod skaidrība nozarei par to, kas tad viņiem īsti ir jāievieš. Lai mums šeit jābūt konsekvenciem, jānodrošina vienlaicīgi ieviešana visās 27 dalībvalstīs. Manuprāt, tas ir vissvarīgākais ievieš īstenošanas regulas aspekts. Un, ja šī regula tiks eh, pieņemta, tad uh, single MSI un LBO apvienojums būs tas, kas tiks izmantots, un tehniskās prasības, sākot ar interfeisiem un standartizācijas jautājumiem tiks saskaņoti. Un komisija šeit nevēlas, nevēlas pārāk iejaukties tehniskās detaļās, jo tas ir tāds diezgan strikts instruments. Mēs tātad aprobežojamies tikai ar to, ka mēs izklāstām pamat prasības šiem tehniskiem risinājumiem. Un Berek eh, atzinumā tika pausts, ka tiks tālāk eh, strādāts pie vadlīnijām, lai detalizētāk eh, aprakstītu tehniskos risinājumus. Ko tas nozīmē nozarē? Tas nozīmē, ka nozares dalībniekiem pašiem savā starpā ir jāvienojas par virkni jautājumu, kurus es jau minēju, piemēram, tehniskie interfeisi, jeb saskarnes, tātad uh, Viņiem pašiem jāvieno, e, ir jāļauj viņiem pašiem vienoties savā starpā, jo tas būtu labākais risinājums šī gadījumā. Un īstenošanas regula e, uzliek par pienākumu viesabonēšanas pakalpojumu jomā, tātad pakalpojumu sniedzējiem vienoties par šīm tehniskajām detaļām. Un tas tiešām veicina to, ka viņi apsēdīsies pie viena galda un apspriezīs e, tālāk detalizēt kārtāk visas šīs lietas, un tad komisija un Berek tālāk turpinās šīs diskusijas. Un separate sale ir jāievieš un jāpadara pieejam viesabunēšanas eh, klientiem līdz vasarai, tā kā mums nemaz nav daudz laika palicis Un tā tad nozarei ir mm, jāsāk šie tehniskie risinājumi jau sagatavot. Un ir nepieciešamība berekam no vienas puses un nozarē no otras puses, ņemot vērā mūsu diskusijas. sākt sadarbību tādā veidā, lai mums būtu uh, darboties spējīgi risinājumi jau 14. Mm, gada 1. jūlijā pieejami. Grazie par questa ilustrāciju. Paldies eh, par šo eh, ievadu, par to, ka mm, iepazīstināt ar situāciju. Nībleres kundze lūdzu mūsu iemīļotā referenta par šo jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisijai par uh, paziņojumu un ir ļoti jauki, ka esat šodien šeit un varat uh, sniegt mums starpziņojumu par uh, šīs viesabunēšanas regulas uh, ieviešanas statusu. Es neko daudz negribu teikt, jo process joprojām notiek. Bērek ierosinājumi ir saņemti, arī komisija izteikusies un uh, Es vēlos uzsvērt, ka arī mēs kā parlaments esam likuši skaidri saprast, kā mēs vēlamies tīri tehniski savu nostāju īstenot. Un līdz ar to šis lēmums būs labi izsvērts. Un es uh, arī apzinos, ka 2014. gadā uh, mūsu iedzīvotājiem uh, būs uh, iespēja iegādāties viesabunēšanas pakalpojums atsevišķi no telefona pakalpojumiem. Uh, Tad es vēlējos pārliecināties, vai tā patiešām ir uh, iespēja, vai, vai to varēs piedāvāt 2014. gadā. Un tad jau man ir jautājums, kurai, kuram nav tieši sakara ar īstenošanu, bet uh, pēc 2012. Uh, gada 1. jūlija es saņēmu ēpastus no iedzīvotājiem, kas stāstīja, ka laikrakstos lasījuši, ka viesabunēšanas regula ir stājusies spēkā, ka ir. Uh, zināmas robežas 70 centu par megabaitu, taču praksē es nejūtu, ka ar manu pakalpojumu sniedzēju kaut kas ir eh, mainījies. Un eh, līdz ar to es vēlējos jautāt, vai arī komisijas rīcībā ir nonākušas sūdzības un uh, Vai, vai jūs vērojat, kā pakalpojums sniedzēja pieturas pie šiem jaunajiem tarifiem, vai arī uh, jūs saņēmuši sūdzības par to, ka pakalpojums sniedzēja nav īstenojuši to, ko paredz 2012. gada jūlija regula? Paldies! Paldies! Es atbalstu šo jautājumu, jo mans jautājums ir tāds pats. Es esmu dzirdējusi, saņēmusi līdzīgu informāciju, līdz ar to man ir tāds pats jautājums komisijai. Anders Doters kundze, paldies! Pirms dažām nedēļām es ar savu kolēģi Čičesteru kungu eh, rīkoju pasākumu par informācijas drošību, kur eh, tika runāts par um, bezvadu tīklu drošību un um, sakaru zudumiem šajā jomā. Nīderlandē pavasarī, maijā vai aprīlī mm, liels pakalpojums sniedzējs nezinām iemeslu dēļ zaudēja piekļuvi daļai sava tīkla, un tāpēc uh, šobrīd tiek runāts uh, par to, ka ārkārtas situācijā mobilo sakaru operatori varētu dalīties savos tīklos ar citiem operatoriem. Un tāpēc es gribēju jautāt, vai arī eh, šajā dokumentā tiks eh, ņemts vērā, eh, tiks ņemta vērā tīklu sadarbība viens valsts ietvaros vai tikai starp dažādām valstīm. Un arī vai būs runa par uzņēmējiem, kas mēģina lietot bezvadu tīklus vai tikai privātajiem gala patērētājiem. Paldies, vai vēl kāds vēlējās izteikties? Ja nē, tad es došu vārdu komisijai, lai tās pārstāvis varētu atbildēt uz Niblers kundzes uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Pirmkārt jāteic, ka mēs eh, ticam tam, ko mēs daram, un mēs līdz ar to arī ticam, ka tehniskie risinājumi varēs stāties spēkā 1 2014. gada vidū, bet ir svarīgi panākt uh, kustību, un uh, tāpēc uh, mēs un Bērek šobrīd esam sarunu procesā ar nozari. Nozarē ir arī svarīga šī informācija, šīs detaļas par to, kā īstenot risinājumus. Uh, Un uh, saruna platforma būs atvērta visiem tirgus dalībniekiem, jo to loma ir ļoti būtiska. Tāpat arī jāņem vērā tas, ka mūsu rīcībā nav daudz laika. Un tāpēc arī kā tehniskais risinājums uh, pašmāju atsēstīšanai tika izvēlēts tā dēvētais single IMSI. Mēs esam pārliecināti par to, ka risinājums darbosies, taču tam būs nepieciešama apņemšanās no visām iesaistītajām pusēm. Tālāk runājot par eh, pakļaušanos jaunajiem noteikumiem, jāteic, ka es neesmu saskāries ar daudzām sūdzībām. Mēs saņēmām dažas, un uh, Dažas no tām eh, mēs pārsūtījām eh, nacionālajiem regulējošajiem iestādēm, lai tās eh, noskaidrotu situāciju, taču jāteic, ka es strādāju pie viesabunēšanas jautājumiem jau ilgu laiku un esmu novērojis, ka sūdzību skaits ir samazinājies. Un es neesmu pamanījis, ka jaunie noteikumi izraisītu sūdzību lavīnu, Berek regulāri šo situāciju uzrauga, un mēs eh, noteikti eh, redzēsim, kāda ir situācija pēc tam, kad viņi publicēs savu ziņojumu par sūdzībām. Bet mēs, eh, protams, turam acis vaļā un novērojam, vai noteikumi tiek ņemti vērā. Tālāk, runājot par šo tīklu sadarbību, Es nedomāju, ka regulējuma uzlabošana uh, ir vērsta uz šo punktu, taču šis ir viens no kritērijiem tehniskajiem risinājumam. Viena no prasībām bija tāda, lai tehniskais risinājums sekmētu personīgā privātuma, tīklu drošības un citu noteikumu ievērošanu un tas tika ņemts vērā, kad mēs izvēlējāmies visatbilstošāko tehnisko risinājumu. Paldies! Paldies, un tālāk vārds noslēguma vārdiem no Anģelikas Nīblers kundzes. Paldies priekšsēdētāji! Man nav nekas daudz piebilstams, es pateicos par informāciju un uh, vienkārši ceru, ka Eh, tehniskā īstenošana notiks eh, ātri un eh, mm, mūsu iedzīvotāji citās valstīs varēs gūt labumu no tā, ka pēc 2014. gada viņi varēs atsevišķi pasūtīt viesabunēšanas pakalpojumus. Es ceru, ka tas tiks īstenots. Un eh, viss liecina par to, ka izvēlētais ceļš ir pārējais, un varbūt gada beigās mēs saņemsim kādu informāciju par situācijas aktuālo stāvokli. Paldies! Un paldies! Ar to mēs arī noslēdzam šo darba kārtības punktu, un nākamais ir pasaules konference par starptautiskajām telekomunikācijām. Jā, un uh, Es domāju, ka mēs esam apsteiguši savu darbu kārtību. Varbūt referents vēl nav, varbūt mēs varētu pārunāt citus jautājumus. Varbūt mēs varētu padiskutēt par klimata pārmaiņu konferenci. Tas ir darba kārtības punkts, par kur ir jāsniedz jaunākā informācija, un Ulskagas kundze ir ieradusies. Tāpat kā iepriekšējos gadus. Referenti un ēnu referenti no mūsu komitejas, kas ir uh, iesnieguši uh, savu devumu um, itra reakcijas projektā sadarbībā ar NV komiteju. Tātad uh, mēs uh, nāksim klajā ar grozījumiem, un Sartorī kundze ir uh, uzrakstījusi atbalsta vēstuli vides komitejas priekšsēdētājiem. Es domāju, ka jūs saņēmuši šos grozījumus, un pirms mēs pieņemam lēmumu, jājautā, vai jums ir kādi iebildumi, vai arī man ir jādod vārds Jā, Ulskagas kundze, vai es varu dot vārdu jums? Vai jūs vēlaties pastāstīt par šo vēstuli un par mūsu grozījumiem, kas ir izstrādāti kopā ar ēnu referentiem no mūsu komitejas? Tādējādi itra gatavojas kopīgai rezolūcijai un mēs labāk apzināsimies, cik svarīgs ir mūsu devums, vai jūs vēlaties kaut ko teikt. Ja tā, tad vārds jums. E, eh, Taksumikie. Paldies, Patricija. Es vēlētos paust pateicību ēnu referentiem, kas bija iesaistīti šajā darbā. Un, kā jau tas bija noticis iepriekšējos gados, arī tagad uh, no Rūpniecības komitejas un vīdas komitejas puses bija vērojama liela vēlēšanās panākt vienošanos, lai mums būtu vienota nostāja klimata konferencei. Esmu droši, ka jūs apzināties, cik grūti būs panākt uh, vienošanos, tāpēc ir būtiski, lai mēs Eiropas parlamentā būtu vienoti dodoties uz šo konferenci. Pagājušo reizi jūs jau zināt, ka sanāksme notika Durbānā, un Eiropas Savienības loma bija lielāka nekā līdz šim. Daudzas citas dalību valstis eh, klausījās, kāda ir mūsu Eiropas Savienības nostāja, un nu ir laiks atkārtot šo darbu. Mēs esam centušies kombinēt savā pieejā pragmatiskumu un arī klimata mērķus, par kuriem mēs esam vienojušies. Divi grādi divu grādu mērķis attiecībā uz globālo sasilšanu, un mēs vēlamies uh, savienot šos mērķus ar uh, investīcijām ilgtspējīgās enerģijas sistēmā, sistēmās uh, ilgtspējīgā preču ražošanā. Un par šādu pieeju mēs esam arī vienojušies, un tā ir dokumentā, kur jūs varat izlasīt. Paldies, Marita Ulskargas kundze ir referenti šajā jautājumā, un ja nav nekāda iebilduma, mēs pieņemsim, ka vēstule uh, ir apstiprināta un mēs to izsūtīsim. Vēl nav ieradies referents, kas atbild par nākamo darba kārtības punktu, vai mēs varam turpināt darbu. Tātad paziņojums. Uh, es vēl neesmu protokolējusi lēmumus, kas tika pieņemti šorīt pēc koordinatoru sanāksmes, bet lēmumi bija šādi. No ITRE būs delegācijas 13. gadā uz Koreju un uz arī Japānu, uz Tokiju, kā arī uz uh, pārvaldības fórumu Bakū. Un Eiropas Savienības valsts, uz kurien dosies mūsu delegācijas, būs Lietuva, nākamgad prezidējoša Grieķija, tas pats iemesls un arī uz Seviļu dosies mūsu delegācija. Būs arī piecas uzklausīšanas, um, vairākas par IKT, un jūs saņemsiet arī rakstveidu paziņojumu par šiem notikumiem. 2012. gadā notiks vēl divas uzklausīšanas par datu aizsardzību un par mākoņu datņošanu. un šo notikumu plānošana jau ir sākusies. Koordinatori piekrita mutiskam jautājumam par tairodu rūpniecību, kas tiks skatīts uh, novembra sesijā. Tāpat arī jārunā par mākoņu datņošanu. Tautas partijas grupā un eh, arī no ECR būs atzinums. Tiek plānots atzinums par kodolu drošības izturības pārbaudi, un par to būs arī rezolūcijas. Tāda ir lēmuma, ko mēs pieņēmām šorīt, vai mēs varam turpināt darbu. Es nezinu, es uh, palūkšu, lai eh, tiem, kas eh, ierod, lai tie, kas ierod šeit, nāktu 15 minūtes agrāk. Varbūt sekretariāts to varētu noformulēt rakstveidā un izplatīt. Jebkurā gadījumā varbūt mēs varam ieturēt neilgu pauzi. Nākamā sanāksme notiks 5. novembrī. Briselē, un šajā datumā mēs skatīsim daudz jautājumu. Tātad dažu minūšu pārtraukums, līdz ieradīsies eh, referents, eh, kas atbildīgs par nākamo punktu. qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo un ultimo coup de fil a Madame Richards per vedere appunto se è in arrivo. Mēs mēģināsim sazināties ar referenti telefoniski, lai noskaidrotu, vai viņi jau nav gadījumā ceļā pie mums.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 Allora, eh, mi dicono che appunto non è ancora arrivata Madame Richards, allora io eh, suggerirei. Jā, tātad referente vēl nav ieradusies, es ierosināšu rīkoties šādi. Tātad runāsim par sagatavošanos telekomunikāciju konferencē, kas notiks decembrī Šķiet, ka Dubajā, jā, Dubajā, Arābu Emirātos. Un par to ir arī rakstveida ziņojums, ko saņems visi komitejas locekļi, un mēs varēsim rakstveidā par šo jautājumu izteikties. Un Mm, mūsu rīcībā būs visa informācija par to, kā sagatavoties šai konferencei. Paldies eh, par ierašanos un tiekamies 5. novembrī. Līdz ar to sanāksme ir slēgta.